Uh, good morning, everybody. Um, welcome to our meeting this morning. Um, the reason we have such a very large room. Uh, labrīt visiem! Un um, iemesls, uh, kāpēc mums ir tik liela zāle šodien, ir tādēļ, ka vakar mums bija uzklausīšana, tādēļ iznāk uh, strādāt ar nelielu atbalstu kā tukšā uh, mucā. Uh, bet uh, uh mums tiešām ir. Uh, jāapspriež eh, ļoti svarīgs atzinums, kā pirmais punkts darba kārtībā. Gribētu atgādināt, ka mūsu sēde tiek raidīta internetā tieši saistē. Es eh, pieņemu, ka mūs eh, skatās un klausās um, diezgan daudz cilvēku, kas interesē mūsu, kam interesē mūsu uh, tēmas, un uh, gribu vēlreiz atgādināt par biļetenu, kas ir pieejams, un uh, kur jūs varat abonēt elektroniski. Jāsaka, ka Eh, šis biļetens ir ļoti noderīgs arī tādēļ, ka var tajā atrast saites, interneta saites uz eh, daudziem svarīgiem dokumentiem. Tātad iet runa par eh, regulu, regulas projektu attiecībā uz klīniskajiem izmēģinājumiem. Ričāns ir iesniedzis vairākus grozījumus un patreiz mēs izskatām ēnu referentu iesniegtos grozījumus, kurus es šorīt sveicu. Filips Žovens, Kristels Šaldemozers. Uh, Eh, Rūlers kundze arī nāk. Labrīt, Haidī! Un Emma Klarkina šķiet nav vēl ieradusies. Un Šķiet, ka Saraukungs ir no komisijas klāt. Jā, Saraukungs tiešām ļoti regulāri piedalās mūsu uh, komitejas sēdē no Sanko ģenerāla direktorāta un došu viņiem iespēju izteikties vēlāk. Tātad mēs skatām mūsu komitejas atzinumu, kas tiks iesniegts uh, vidas komitejai kā vadošajai komitejai. Atzinums ir ļoti svarīgs, jo mēs uzskatām, uh, ka tā ir, tas veido būtisku elementu kopējā pakotnē, lai nodrošinātu eh, mūsu patērētāju veselību, dzīvību un drošību. Došu vārdus pirms ēnu referentiem. Paldies, Malkom! Saku Busoikungs, es eh, gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījums par šo regulu, par viņu ieguldījumu. Es atvainojos, eh, ka uh, pirms balsojuma man, diemžēl, būs jāiet projām, jo man ir jāpaspēj uz lidmašīnu, lai būtu klāt mūsu partijas kongresā, bet es centīšos izteikties īsi. Es noteikti pastiprināti strādāšu ar tiem kolēģiem, kurus interesē šī regula, arī tālāk turpinot diskusijas pirms galīgā balsojuma. Uh, no paša sākuma jau gribu teikt, ka mans mērķis ir šo procedūru realizēt maksimāli eh, vienkārši. Es saprotu arī, ka laika grafiki ir visai saspringti atsevišķām dalību valstīm. Eh, dažas no tām var uzskatīt eh, noteiktos ieviešanas laika grafikus eh, par ļoti problemātiskiem, bet jāsaka, ka tieši autorizācijas um, procesa termiņi un ātrums ir ļoti svarīgi, lai veicinātu klīniskos pētījumus. Regula ir balstīta uz uh, noklusētās apstiprināšanas principu, un es domāju, tas ir drošības uh, pasākums, kas uh, liek dalību dalību valstīm e, ievērot e, vajadzīgos laika grafikus, termiņus. Un es neatbalstu neviens grozījums, kas e, varētu tra traucēt šī principa piemērošanai, bet ja dalība valsts neiesniedz savu pieteikumu saulaicīgi, tad šis pieteikums tiek uzskatīts par apstiprinātu. Lielākā daļa no maniem kolēģiem, kas iesniedz um, grozījumus, ir manas šķiet ir viensprātus, un tagad mans mērķis ir uh, at, nodrošināt uh, uh konsekvenci un uh, lai teksts neatkārtotos. Uh, man ir zinām iebildumi attiecībā uz tiem grozījumiem, uh, kas paredz uh, nosacījumus, ka dalība valsts var iebilst pret um, atļaujas izsniegšanu balstoties uz ētiskiem apsvērumiem. 86. pāns, kur iet runa uh, par uh, dažādu iemeslu izmantošanu atbilstoši nacionālajai likumdošanai šķiet nodrošina vajadzīgo tiesisko aizsardzību. Es uzskatu, ka noteikumi, kas uh, regulē informētu piekrišanu un piekrišanu noklusējot, nodrošina vajadzīgo elastību un ņem vērā klīnisko izmēģinājumu eh, reālu, reālo situāciju, it īpaši tad, ja ir uh, iesaistīti nepilngadīgie vai cilvēki mm, ar zināmiem mentāliem traucējumiem. Bet jāsaka, ka šie grozījumi ir jāizvērtē ļoti piesardzīgi, jo tie ir zināmā mērā ierobežojoši, tīpaši runājot par informēto piekrišanu. Kas attiecās uz caurskatāmību, daudz no jums jau par to ir runājuši, jo jautājums ir tiešām sensitīvs, bet mums uz to ir jāskatās ļoti nopietni. Es domāju, ka mums ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, kur šī caurskatāmība ir vajadzīga un kur tā nedod nekādu papildus vērtību. Uh, piemēram, kas attiecās uz eh, atļaujas atsaukšanu, mm, tas, es domāju, šeit eh, šī caurskatāmība nav tik svarīga, bet ja atļauja tiek atsaukta vēl pirms ir noteikts eh, izmēģinājuma termiņa beigas, es domāju, ka šeit būtu svarīgi zināt iemeslus. Rezultāts caurskatāmība noteikti ir svarīga, lai uh, varētu nodrošināt, ka neatkarīgi zinātnieki var izvērtēt izmēģinājuma rezultātus. Domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi līdzsvarot pieeja un. Uh, Es domāju, mums ir jāvienojas par to, kas ir jāatklāj un kad. To jūs uh, atradīsiet jaunajā pielikumā 3a, ko vēlāk uh, ir iespējams grozīt ar deleģētajiem aktiem, bet tas mums nepatīk kopumā, bet šajā konkrētajā gadījumā tas varētu būt efektīvs risinājums. Tajā pat laikā ir alternatīva priekšlikumi publicēt pētījumu rezultātus, kur būtu uh, anonīmi pacientu dati apkopoti tabulās vai grafikos. Man ir būtiski iebildumi pret to, jo nav iespējams zināt, kādā veidā šie dati tiks izmantot. Tas var novest pie konkurences izkropļošanas un varētu nedot vēlamo pievienoto vērtību. Tādēļ, es domāju, mums vajadzētu rūpīgi izvērtēt mūsu priekšā esošos priekšlikums, un es ceru, ka mēs panāksim kompromisu šajā delikātajā jautājumā, palielinot caurskatāmību no vienas puses, no otras puses ņemot vērā praktisko situāciju. Tie bija svarīgākie komentāri. Es vēlreiz atvainojos, ka nāksies man aiziet prom tūlīt pirms balsošanas uzsākšanas, bet paldies kolēģiem, kas uh, sadarbojās ar mani. Paldies, Malkom! Paldies, paldies par um, to, ka vadījāt darbu pie šīs lietas, un tagad došu vārdu Filipam Žuvā pastāstīt par grozījumiem, un pēc tam Šaldemāzers koncei. Paldies, paldies priekšsēdētājiem! Es gribētu teikt, ka komisijas teksts ir labs. Un es domāju, ka tas noteikti uzlabos situāciju ar klīniskajiem izmēģinājumiem Eiropā. Buzoja kunga priekšlikumi tieši ir vērsti šajā virzienā, bet ir divas lietas, par kurām gribēju runāt man grozījuma sakarā. Vispirms, komisijas doma izvērtēt uh, zemes intensitātes klīniskos izmēģinājumus no citiem izmēģinājumiem. Pirmkārt, es uzskatu, ka ir jārunā nevis par, um, es atvainojos, tad nevis mazas intensitātes, bet mazas intervences um, izmēģinājumiem, bet ar maza riska izmēģinājumiem, jo, un šajā gadījumā um, tiek veidotas uh, divas uh, kategorijas. Tas ir tas, ko dara arī OECD. Daudzas SAO valstis eh, piemēro atšķirīgāku klasifikāciju. Tālāk ir jautājums eh, par datu caurskatāmību, bet ir divas lietas, kas ir pilnīgi atšķirīgas. Vispirms, kā jau komisija saka, rezultāti, izmēģinājumu rezultātiem ir jābūt publiski pieejamiem, bet mēs šeit runājam ne jau par visiem datiem, ne jau par eh, individuāliem datiem, bet iet runa par, eh, par eh, statistiski apkopotiem datiem, lai individuāli dati netiktu ļaunprātīgi izmantot, bet kas attiecās uz pilnu piekļuvi, tad tā būtu jānodrošina tiem pētījumiem, kas jau tikuši analizēti un um, nenodrošināt uh, piekļuvu neapstrādātiem datiem. ASV tas tiek risināts uh, ar pedagoģisku pieeju, un es domāju, ka tieši tādā virzienā mums vajadzētu iet. Uh, vēl ir otra lieta attiecībā uz datu prezentēšanu un to mēs noteikti neieteiktu, tas ir, ka viss ieskaitot neapstrādātos datus būtu pieejams ikvienam, kurš grib uh, veikt pārēķinus, lai pārliecinātos, ka pirmie aprēķini, statistiskie aprēķini ir bijuši pareizi. Bet šajā gadījumā tas noteikti būtu uh, jāizšķir vai jādala no pirmā veida neapstrādātajiem datiem. Paldies, Žuvā kunga. Šalda Mauzers kundz, lūdzu. Øh, Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos arī pateikties Busē kungam par ļoti interesantu dokumentu projektu. Esmu vienas prātis ar Buzai Kongo attiecībā uz viņa piedāvātajiem grozījumiem, taču, kad es skatos uz citu deputātu grozījumiem, tātad nevis referenta, bet citiem grozījumiem, sociāldemokrātiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šeit nodrošinātu caurskatāmību visaugstākajā līmenī. Tas ir svarīgi gan pacientiem, gan arī sabiedrībai kopumā. Ir ļoti svarīgi, lai klīniskajos pētījumos tiktu panākts caurskatāmības līmenis ar uzlaboto caurskatāmību, manuprāt, būs arī uh, lielāks atbalsts tam, lai klīti, klīniskie pētījumi tiktu veikti. Un tas savukārt ir ļoti pozitīvi sabiedrības veselībai. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi šeit nodrošināt līdzsvaru starp efektīvu un birokrātisku sistēmu no vienas puses, bet te pašā laikā ir svarīgi, lai būtu uh, pacienta aizsardzības līmenis augsts. Un, manuprāt, tas ir svarīgākais faktors. Tāpēc ir nepieciešams šeit uh, kopā sanākt un, un panākt to, lai caurskatāmības līmenis būtu augsts. Uh, varbūt attiecību uz neapstrādātiem datiem uh, nebūtu nepieciešams šos datus atklāt, bet savukārt par citiem aspektiem caurskatāmība ir ļoti svarīga. Sociāldemokrāta politiskā grupa izvirzīja tieši šos mērķus sev kā primāros, un tāpēc mēs centīsimies strādāt tieši šajā virzienā. Paldies! Liels paldies! Haidi Rūler lūdzu, paldies! Es arī mēlos pateikties referentam par labu darbu. Vēlos arī uzreiz teikt, kur ir mūsu uzsvari, un tas ir līdzīgs tam, ko teica Šaudemozes konze. Vācijā šobrīd jau notiek diskusija par šo direktīvu, un uh, tiek paustas nopietnas bažas, un bažas ir šādas, kā uh, līdz ar to klīnisko pētījumu dalībnieku aizsardzība tiktu mazināta. Tātad runājot par caurskatāmību, ir ļoti svarīgi nodrošināt uh, skaidru informāciju, respektīvi, ka cilvēki tiek informēti par to, ka šobrīd notiek kāds pētījums, ka viņi ir pētījuma dalībnieki. Ir skaidrs, ka atsevišķos gadījumos uh, tas var negatīvi ietekmēt uh, visu klīniskās pētniecības procesu, bet ir jāpanāk kompromiss. Paldies! Bīlēna kungs, jūs laikam gribētu izteikties Maklārkenes kundzes vārdā, bet pirms Ādams izteikties, vai vēl kāds gribētu runāt? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētē. Es runāju manas kolēģis no ECR grupas, Emamas eh, Klārkinas vārdā. Viņa, diemžēl, šodien nevarēja būt klāt. Viņa gribēja, lai es pieminu vairākus grozījumus, ko viņa ir iesniegusi. Aptuveni 20 grozījumi ir iesniegti ar mērķi precizēt vairākus aspektus šajā regulā. Pirmkārt, jautājums ir saistīt, eh, saistīts ar atskaites dzīves valsts definīciju. Eh, ir gadījumi, kad vairākas dalība valstis piedalās procesā un pirmā, pirmās daļas eh, vērtējumā eh, ir, jā, ir viena valsts. Tātad tādā gadījumā, ja kliniskais pētījums ir apstiprināts vienā valstī, un tad šī atļauja varbūt attiecinām arī uz citām valstīm. Viņa ar vairākiem grozījumiem centās precizēt šo aspektu, kā arī atskaitas dalību valsti. Arī attiecībā uz sesto pantu man Klarkinas kundze ir sniegusi savus priekšlikumus ar domu, lai varētu atskaitas dalību valsts sniegt informāciju uh, attiecīgā laikā. Mērķis nav pagarināt uh, novērtējumu veikšanas laiku, bet mērķis ir, lai panāktu to, lai dalībvalsts, kas ir iesaistīta procesā, var iesniegt savus komentārus. Līdz brīdim, kad būtu nepieciešams ziņojumu iesniegt sponsoram un iesaistītai dalībvalstī. Sestē pantā viņa arī uzskata, ka būtu nepieciešams paturēt esošos, esošos normas, kas ir saistīts ar ekspertu atzinumiem, kas ir saistīts ar augstā uh, Uh, augstā līmeņa medicīniskām procedūrām. Un runājot par šiem konkrētajiem gadījumiem, uh, Maklārkenes kundze uzskata, ka būtu nepieciešams uh, paturēt uh, garus atskaites termiņus. Par 9. pantu Maklārkenes kundze uzskata, ka ir nepieciešams uh, konkrēti runāt par komiteju, kas ir atbildīga, uh, un tas ir šī šai komitejai ir jābūt uh, obligāti iesaistītē. Par citiem aspektiem viņi arī uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt labu ietekmi uz uzņēmēju darbību. Maklārkinas kundze arī uzskata, ka šo regulu varēs uh, īstenot tad, kad uh, noteikumi jau ir pietiekami izstrādāti un tos var izmantot praksē. Lielas paldies visiem ēnu referentiem un paldies arī mūsu referentam. Vai vēl kādam būtu komentāru. Man ir uh, viens paziņojums. Ir uh, kafijas, uh, šo, kafija šodien netiks pasniegta jums uz vietas, bet kafijas automāts atrodas ārpusē. Tas ir tādēļ, ka šodien ir šī demonstrācija. Labi. Tātad kafija ir pieejama, bet tā atrodas ārpus sanāksmēs zāles. Lūdzu, tagad pabeigsim mūsu darbu, bet pēc tam mums ir paredzēts um, balsojums un lūdzu pārliecinieties, ka jums līdzi ir balsošanas karte. Bet tagad lūdzu Stefanu Soru. Lielas paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, svarīgākais, ko es vēlos teikt, ir tas, ka Busoj kungs drīkst doties uz uh, lidostu, un tāpēc arī nav daudz ko pie, uh, pielikt pie tā, ko viņš teica. Mēs uzskatām, ka ir jā, jāmeklē risinājumi. Jautājums arī par to, ka ētikas komiteja ir šeit minēta vārdā par informēto piekrišanu. Jautājumi pēc būtības mums ir saistīti ar vairāku ēna referentu teikto. Es dažas lietas gribētu precizēt. Pirmkārt, uh, par uh, subjektu aizsardzību. Mūsu priekšlikums ir tāds, uh, vēlamies teikt, ka komisijas priekšlikums nemaz nemazina subjekta aizsardzību. Vēlos arī teikt, ka šeit mēs runājam par divām lietām. Pirmkārt, ir caurskatāmība un datu atklāšana saistībā ar, uh, ar konkrēto medikamentu, par kuru ir pieteikta tirgus uh, licence, uh, tur cārskatāmība paliek kā līdz šim, taču būs, uh, būs arī citi aspekti, bet ņemam vērā, ka šeit uh, mēs runājam par tirgus atļauju, tirzniecības atļauju kādam medikamentam. Šeit cārskatāmība ir absolūti vajadzīga. Runājot par šo regulas projektu, kas regulē klīniskos pētījumus, pilnīgi visus, arī nekomerciālos klīniskos pētījumus, ko dara, piemēram, universitātes vai arī universitāšu iestādes, eh, ko finansē no budžeta līdzekļiem. Šeit mums ir jābūt uzmanīgiem tā, lai Un mēs neuzliktu šeit nevajadzīgas nastas. Jā, mums ir pētniecības iestāde, tad lūdzu, e, ja jūsu vēlēšana apgabalā tāda pētniecības iestāde ir, tad aiziet parunājiet ar viņu, pajautājiet, kā viņi darbojas, kāds viņiem ir bažas. Manuprāt, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Mēlos teikt, ka mēs, mēs rūpīgi iz, izvērtēsim Busoja kunga priekšlikumus. Nu, un ņemot vērā ka viņam ir jādodas uz partijas kongresu ar lidmašīnu. Lūdzu, priekšsēdētājs, nu jā. Jā, Busai kungs noteikti piefiksē. Un tagad lūdzu Berā kundze, laikam jūs gribējāt izteikties, es diemžēl jūs nepamanīju ātrāk. Un tā kā mums vēl ir dažas minūtes, tad lūdzu. Esmu pārliecināts, ka jūsu komentāri būs ārkārtīgi interesanti un attiecīgi Lūdzu. Paldies. Es varu piekrist argumentiem, ko pauda Živākungs. Vēlos papildināt viņa teikto ar dažiem aspektiem, kas ir saistīts ar skatāmību. Tas arī, par to arī tiek diskutēts. Caurskatāmība ir ļoti laba lieta, bet jautājums vienmēr ir par to, cik tālu mēs ejam. Es varu piekrist komisijas teiktajam, kad tā runā par uh, klīnisko pētījumu dažādību. Un ir teikts, ka ne jau visos pētījumos ir uh, līdzīgs apjoms un arī datu apjoms ir atšķirīgs. Tāpēc vēlos teikt komiteju, ka pilnīga caurskatāmība dažos gadījumos var būt tieši uh, pretēji mērķim. Tas, ko teica Živākungs, jā, tiek uh, publicēti dati individuāli, neapstrādātie dati. Tad var gadīties, ka sabiedrība kopumā būs ļoti pārsteigta, jo ir tā, ja caurskatāmība ir paredzēta, viņi varēs iegūt šo informāciju. Bet šī informācija sabiedrībai kopumā nav saprotama. Un tad varbūt viņi būs ļoti vīlušies. Vai nē, iespratnē, manuprāt, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem par caurskatāmību. Te pašā laikā analizētie dati e, kopā ar rezultātiem, pamatotiem rezultātiem. E, šie dati savukārt var būt ļoti noderīgi gan sabiedrībā kopumā, gan arī pacientiem, un šādā veidā noteikti informācijas uh, pieejamība ir ļoti pozitīva lieta. Protams, ir arī pētījumi par medikamentiem, kur ražotājs ir datu īpašnieks. Un līdz ar to var gadīties, ka būs problēmas ar intelektuālajai īpašumu publiskošanu. Un man ir jautājums, ko es gribētu uzdot par to, ka pētījums var tiktu turpināts citā dalība valstī, man šeit ir, eh, zinām, neizpratne, varbūt mēs varētu saņemt vairāk informācijas. Es gribētu zināt, kādos apstākļos drīkst eh, paplašināt pētījumu, iesaistot citus pētniecības centrus. Manuprāt, ja klīniskais pētījums ir saņēmis atļauju uz eh, zinātniskā pamata, Taču, ja vienā valstī trūkst pētniecības centru, tad, protams, ir jābūt iespējai piesaistīt pētniecības centrus arī citās dalību valstīs, ja vien, protams, visi ētiskie apsvērumi ir ņemti vērā. Un tāpēc mani interesē, kā turpināsies tā, šis aspekts. Sarakungs, ja jūs vēlaties atbildēt, tad es dotu jums iespēju, jo mums vēl ir laiks pirms balsošanas. Komisijas pārstāvis. Uh, Jā, es izteikšos īsi. Es uh, runāšu franciski, jo jautājums un komentārs tiek izteikts franciski. Tātad mums ir uh, procedūra, kā attiecināt tos jaunajiem pētniecības centriem jaunajās dalībvalstīs, un šī procedūra ir līdzīga apstiprināšanas procedūrai. Tātad otrā daļa, tikai otrā daļa uh, šajā dokumentā runā par eh, šo jauno centru, tātad pieteikuma otrā daļa tiek izskatīta attiecīgajās iestādēs, kas izsniedz atļauju jaunajam pētniecības centram jaunā valstī. Eh, kas attiecās uz caurskatāmību, tad šajā gadījumā es gribētu uzsvērt, ka Klīnisko datu publiskošana, kas tiek iegūtā no klīniskajiem e, izmēģinājumiem, atšķiras e, no informācijas caurskatāmības par klīnisko izmēģinājumu. E, ja jūs, piemēram, salīdzinat izmēģinātos medikamentus ar jau lietotajiem medikamentiem, Tā kā tika skarts jautājums par caurskatāmību, tad es gribētu aicināt tos, kur skatīs šo tekstu, paturēt prātā, ka dažādas regulas runā par dažādiem klīniskiem datiem, kas varētu tikt izmantot. Priekšsēdētājs, paldies! Katrā ziņā Kristiānam vajadzēja iet prom, tā kā viņam nebūs iespēja pateikt galvādu, bet vai vēl kādam no referentiem ir ko teikt? Nē. E, tad es pateicos e, Kristiāna vārdā visiem. Un par laika grafiku ēnu referentu to zina, bet varbūt vēl citiem, lai atgādinātu, mēs kompromisu piedāvājumu skatīsim 20. martā un pēc tam balsojums IMCO notiks 21. martā. Un vadošajā komitejā balsošana būs 24. un 25. aprīlī. Uh, mums vēl ir laiks pāris minūtes pirms elektroniskās balsošanas uzsākšanas. Man šķiet, ka zālē mums pievienojas vairāk kolēģi, bet es gribētu sveikt tos, eh, kuri pievienojas mums tikai tagad, lai atgādinātu, ka mums ir jauns komitejas biļetens. Un eh, es zinu, ka eh, šeit tiešām var atrast daudz interesants un svarīgs informācijas. Tālāk praktisks paziņojums par kafiju, kas netiks servēta uz vietas. Uh, Eh, bet kafija ir pieejama ārpusē zāles, eh, priekšā pie zāles ieejas durvīm. Un eh, šis ir pakalpojums, kas šodien nav pieejams ierastajā formātā, kaut arī tas ir ražīgumu veicinošais pakalpojums, bet lūdzu vēlreiz pārliecinieties, ka jums ir balsošanas kartiņas jo tas būs ļoti svarīgi. Ja visi ir gatavi, tad <clears throat> mēs varētu pāriet pie balsošanas. Right. Um, I'm going now to move on to the... Tātad balsojam. Vispirms mēs balsosim par mandātiem referentiem un ēnu referentiem, lai uzsāktu sarunas ar padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā. Un es aicināšu katra atzinuma referentus iepazīstināt jūs ar jautājumu, un pēc tam balsosim par katru atsevišķu atbilstoši. Uh, reglamentām, lai nodrošinātu mandātu, par ir jānobalso vairāk nekā pusē komitejas locekļu. Tātad, lai nodrošinātu šo mandātu, mums ir vajadzīgs 21 plus balss. Tātad par pirmo. Tā ir direktīva, kas paredz grozīt profesionālo kvalifikāciju um, direktīvu un regulu par administratīvo sadarbību, izmantojot iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Lūdzu, vārds uh, Berno kundzei lūdzu. Uh, la prezentācija. Paldies, priekšsādātāja kungs. <clears throat> es, es gribēju galvenokārt pateikties visām politiskajām grupām, jo par šo Pie šī zi, e, dokumenta mēs strādājām ļoti ilgi. Jūs jau zināt, e, <clears throat> darba grupā, kur mēs strādājām par profesionālo atzīšanu, un e, komitejā um, mums bija arī regulāri uh, viedokļu apmaiņas ar komisiju, un es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un visām politiskajām grupām, kur katrs un visi, balstoties uz savām uh, vērtībām, uz savu pieredzi, ir uh, veikuši pacilvēcisku piepūli, lai IMCO komitejas vārdā varētu uh, Uh, nosūtīt skaidru vēstījumu ne tikai padomēji, ar kuru mums tagad ir jāved pārunas visu mūsu pilsoņu interesēs, bet arī pilsoņiem kopumā un īpaši, un es to vēlētos sevišķi uzsvērt, uh, Un, ziniet, es neesmu uh, pirmā lasējuma fani, taču šajā dokumentā mums ir pēc iespējas tālāk jāiet, un cik iespējams arī ātri neaizmirsīsim, ka ir miljoniem jauniešu, kas ir bez darba, un mobilitāte viņiem ir nevis luksus, bet nepieciešamība. Un uh, Es ceru, ka jūs man dosiet mandātu, lai es varētu vest pārunas ar padomi. Un to mēs visu laiku paturam prātā. Um, tas, ko mēs esam <clears throat> panākuši, ir ļoti labi. Šī profesionālā karte, kas uzlabos situāciju o, uh, profesionāļiem Tāpēc es lūdzu jūs man uzticēties, un es visu darbu veikšu caurskatāmi. Un um, Nīderlandes prezidentūra arī ir ļoti motivēta strādāt uh, mūsu virzienā, un mēs darīsim visu, ko iespējams. Paldies par šo mandātu. Well, Lielas paldies par šo prezentāciju. Un... Es gribētu lūgt kārtību zālē, jo šie balsojumi ir ļoti svarīgi. Daži vispārīgi paziņojumi, kas attiecās uz eh, visiem šiem eh, pirmā lasījuma eh, kompromisiem. Tātad, katrā komitejas sēdē no šī brīža, ja ies runa par šiem mandātiem, tad uh, referents varēs komiteju iepazīstināt ar sarunu progresu, ar sarunu gaitu, jo tas ir tāds e, jauns elements, un es domāju, ka mūsu komiteja e, kalpos par labu piemēru tam, kā ir jāved e, sarunas trialogu kontekstā. Es pats vadīšu visas trialogu sarunas, un tad tāda būs tā jaunā kārtība. Tā kā katru vakaru apmēram no aprīļa vidus mēs būsim visai aizņemti, jo tad tiešām sāksies reālie trialogi. Tagad pāriesim pie balsošanas. Švāba kungs. Es Priekšsādātāji atvainojiet, es uh, mēlos runāt par to, ko jūs teicat par trialogu. Vakar uh, koordinatoru sanāksmē mums bija uh, izdarīts secinājums, ka mums ir uh, nepieciešams eh, jebkurā brīdī uh, noturēt sarunas ar plenārsēdes deputātiem, ja padome mums iebilst. Priekšsēdētais, nu jā, tas ir noteikti jautājums par to, kā notiek saruna gaita, bet, nu, līdz šim nebija tā, ka padome ir tik ļoti pret, bet, nu, redzēsim, kā ir arī īrijas prezidentūra. Bet runājot par jūsu ziņojumu, kas ir saistīts ar patērētāju tiesībām. Jā, tur mums tiešām bija problēmas, un tad mēs jūsu ziņojumu aiznesām uz plenārsēdi, un pēc tam tas tika nosūtīts komitejai uz turpmāko darbu. Un, protams, tas ir, tās ir tiesības, kuras var izmantot jebkurā brīdī. Varbūt tā nav pamatkārtībā, bet tā ir kārtība, kas vienmēr ir pieejama. Un, ņemot vērā to, ko komanda jau ir izdarījusi, un mēs pie šī priekšlikuma jau divas gadus esam strādājuši, tad mēs skaidri zinām, kāda ir ietvara politikai. Nu labi, tagad mandātā apstiprinājums attiecību sastarpējā atzīšana. Sākam balsot! Anywhere, can you speed up? Who's, um, we're finally creeping up to 34. 34 nobalsojuši kartiņas ir, bet cilvēki nav nobalsojuši. 33. Beidzam balsot. Tā tad 28 pār 4 pret 1 atturējies, tātad jums ir nepārprotams mandāts un vēlam jums visu to labāko sarunās. Tagad pāriesim pie ziņojuma. Legripas kundzes ziņojums pār Savienības muitas kodeksu. Ā, jūs nesēžat ierastajā tāds patīs uh, zonā. Es došu vārdu tagad par Savienības muitas kodeksu Legripa kundzei. Es zinu, ka viņai ir arī papildus komentāri, un viņa grib saņemt jūsu piekrišanu. Legrips kundz, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Uh, monsieur le président, mes, mes chers... Paldies, priekšsādātāja kungs, paldies, kolēģi. Uh, Mēs tagad runājam par mandātu, pateicoties kurām mūsu komiteja varētu sākt pārunas ar pārdomi, te runa par Savienības muitas kodeksu, līdz šim te ir bijis uh, tikai, tā, tikai tāds pozitīvs at, atsauksmes par mandātu, un es domāju, ka visu grupu politis, visu politisko grupu atbalsts balsojumā arī parādīsies. Un pirms balsojuma es kā referente un ēnu referente eh, vēlētos <clears throat> paziņot, ka mums ir deklarācija, kas figurēs arī mūsu sanāksmes protokolā, un es gribētu jums to nolasīt. Referenti un ēnu referenti ir vienojušies apsvērt to, kā komisijai. Bu, ka Eiropas komisijai būtu jāprasa, lai martā tā nāk klajā ar uh, muitas kodeksa direktīvas uh, modernizēt teksta varianta grozījums. Ja pārrunu, pārrunas ar padomi neļaus nonākt pie apmierinoša kompromisa līdz marta vidam. vidum. Šī deklarācija, un priekšstādātā kungs ar to es arī beigšu, atbilst uh, divām lietām no mūsu viedokļa. Uh, no vienas puses mēs vēlamies vest pārunas tādā raitā solī, lai e, reformu projekts ar kaut ko arī noslēdzās un lai mēs nonāktu pie laba kompromisa vienošanās. Un otrs, otra lieta ir tas, ka Mēs vēlamies saglabāt mūsu institūta prerogatīvas, priekšrocības, kuras mēs vēlamies aizstāvēt. Nu, tiešām tad nelokām mugurkaulu mēs gribam paturēt. Paldies! Liels paldies! Tad nu balsosim par mandātu Savienības muitas kodeksam. Un Viss būs pieejams mūsu interneta vietnē. Tagad balsosim par um, šo mandātu kopā ar deklarāciju. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Uh, 35 ba balsis pār, viena pret, tātad jums ir skaidrs mandāts. Labu veiksmi! Tālāk mēs runāsim par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas, un es došu vārdu referentam Filipam Žuvēnam. Lūdzu, Filip. Priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi, es gribētu, lai jūs man piešķirtu mandātu, lai vestu pārunas par koncesijas līgumiem. Šis ir jautājums, kas mūs nodarbina jau vairāk nekā gadu. Uh, Un es domāju, ka pilnīgi pamatoti mēs varam pāriet uzreiz pie trialoga. Es gribētu teikt, ka virkne lietu ir panāktas šajā tekstā, un te ir tāds politisks konsensus, un būtu vieglāk to aizstāvēt trialogā nekā plenārs sesijām pārunu komanda ļoti uzmanīgi centīsies atrast līdzsvarotus risinājumus. Un īpaši es šeit domāju. Kā, piemēram, pie, paskatieties, Austrijā ļoti politizētas debatas ir, uh, un mēs ļoti uzmanīgi skatāmies, kas tur notiek, tāpat arī komisārs Barņē, īpaši m, mm, tam ir pievērsies Barņēkungs pats šodien drīz ieradīsies, un e, jūs redzēsiet, ka arī viņš vēlas meklēt jaunus risinājumus un um, likt tekstam evolucionēt virzienā, kurā mēs visi vēlamies. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Okay, thank you very much, uh, Filip Žuvā. Paldies Filipam Žuvēnam. Nu, un tad tagad ķersimies pie balsošanas. Did you want to present, uh... Vai jūs vēlējāties vēl nākt klajā ar kaut ko? Jums bija kaut kas, ko jūs gribējāt izlasīt par mandātu, Filip? Nē, priekšsēdētāji, es izlasīju vienu teikumu, kas man lika ļoti svarīgi, un tur ir teikts, ka pārunu komanda būs pievērsīs īpašu uzmanību tam, lai rastu līdzsvarotu risinājumu eh, dažos sektoros un ka mm, Mēs uh, noteikti smagi strādāsim un varat ar mani rēķināties. Jā, cik priekšsēdētājs ir laikam, es to palaidu garām. Paldies. Nu, tad tagad sāksim balsot par to, lai dotu mandātu sākt pārunas par koncesijas līgumu slēgšanu. Beidzam balsot. 25 pār, 10 pret, un divi atturās. Tad mēs esam saņēmuši 21 balsi, kas bija nepieciešama, lai piešķirtu mandātu, un es vēlos atgādināt, ka visiem referentiem tiks dotas uh, laika tiks dos laiks uh, komitejām. Tagad mums ir palikuši divi pēdējie teksti. Uh, un es jums ierosinu balsot vienlaicīgi par publisko iepirkumu un par eh, tā, kas ir tā kā klasiskā direktīva un par nākamo, ko ir sagatavojis eh, Tāra Bēlas kungs. Mark, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es lūdzu piešķirt man šo mandātu pārunām ar padomi, zinot to, ka mums eh, ir mm, ar Aldis grupas eh, palīdzību veikts ietekmes novērtējums Un te, te tiks iesniegts arī atzinums. Kā referents man šķiet, ka būtu ļoti labi, kā IMCO komiteja sagatavotu ziņojumu, kur tiktu pieminēti īpaši sarežģītākie punkti. Un Ah, nu, mums ir bijušas dažādas tikšanās ar komisiju, mēs esam tikušies arī ar īrijas prezidentūru un ļoti svarīgi saglabāt caurskatāmību. Un visbeidzot, es domāju, ka ir cieši saistības starp koncesijas līgumu uh, Uh, ziņojumu un arī publisko iepirkumu, un tāpēc būtu jāskatās, kas notiek abās šajās lietās paralēli. Šis dokuments ir plaši atbalstīts parlamentā. Protams, atbalsts vienmēr var būt lielāks. Um, es domāju, ka par dažiem punktiem punktiem, kas ir tādi problemātiskāki, mēs varam atrast tomēr konsensusu, un es ceru, ka saņemšu mandātu no jūsu puses. Paldies! Un arī komisija, ka man sniegs eh, mandātu. Jā, turpin priekšādātājs, paldies, Mark, arī par to, ka tu uzņēmies vadību šajā sarežģītajā dosē, un es gribu tikai pateikt, ka E, šī direktīva ir draudzīga mazajiem uzņēmumiem, kas ir mūsu visu sirdīs un galvās. Un tad, nu, tagad balsosim par mandātu Markam un par abām Marka direktīvām balsosim. Es, es teikšu, sākam balsot par šo mandātu. Uh, e- sākam balsot. Tautas partijā ir viens pa daudz, lūdzu. Izņemiet lūdzu kartīti. Tagad viss ir kārtībā. Beidzam balsot. 31 par 6 pret mandāts ir skaidrs. Liels paldies visiem uh, referentiem novēlu labu veiksmi. Un es ceru, ka visi rezultāti būs labi. Tagad mēs pārējām pie svarīgā balsojuma Turnenes kundzes atzinums par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Um, Lūdzu, Turnēns kundze. Paldies, priekšsēdētāji, es izteikšos pavisam īsi. Paldies visiem ēnu referentiem, tas ir bijis ļoti interesants un grūts uzdoms. Uh, tomēr arī ļoti svarīgs. Šis jautājums ir par spēcīgu iekšējā tirgus būvēšanu un nodrošinātu darba ņēmēju intereses. Un lai nebūtu tādu trūkumu, kādus mēs redzam tagad, ka cilvēkiem netiek pietiekami maksāts, mēs vēlētos garantēt tiesības un lai tai pašā laikā tas būtu pietiekami vienkārši uzņēmi, uzņēmējiem sniegt pakalpojumus ārzemēs. Un mēs esam spējuši panākt kompromisu gandrīz par visiem pantiem, un tas ir liels sasniegums. Es domāju, ka to vajadzētu ņemt vērā. Ir tādi panti, par kuriem mums ir jābalso un ko mēs arī darīsim. Paldies visiem un liels paldies sekretariātam par smago darbu un paldies arī manam personālam. Es esmu viņiem mm, liela parādniece. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Jā, tiešām. Uh, pa, sa, Vienošanos reizēm grūti panākt, bet, nu, to mēs va, esam izdarījuši, un bieži mums droši vien būs jābalso elektroniski, tāpēc ļoti uzmanīgi klausīties. Balsosim ātri, jo 15 pāri desmitiem ieradīsies komisārs, un um, lūdzu neprasiet elektronisko balsoņumu, nu, nevajadzīgi, un lūdzu uh, Gebhardas kundzes un Švāba kungam lūdzu uh, centīgi gatavojoties balsojumam. Tagad sāksim balsot par pirmo. Kas ir pār? Kas pret? Kas pret? Tātad pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot, sākam balsot par otro daļu. Kompromiss par pirmo pāntu, otrā daļa. Beidzam balsot. Norēdīts. Tālāk pārējām pie 189. 87. grozījums, saka priekšsēdētājs. Tātad 189. Kurš par? Pret? Noraidīts. Tagad pārējām pie otrā kompromisa grozījuma. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tagad 191. Sākam balsot par 191. grozījumu. Beidzam balsot. Norēdīts. Otrais divi kompromisa grozījums. 2A kompromisa grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 194. grozījums. Sākam balsot par 194. Beidzam balsot. Noraidīts. 195. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 196. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Par trešo pantu balsojām. Tur ir četras daļas. Pirmā daļa, kurš par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pieņemts. Trešā daļa par, pret, norādīts. Ceturtā daļa par, pret, pieņemts. Tālāk 55. grozījums. Tas ir vairākas lapus uz priekšu, desmitajā lapas pusē. Tātad 55. grozījums, referentes grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Kompromis grozījums par piekto pāntu par, pret, pieņemts. Tālāk pārējām pie 243. grozījuma 12. lapas pusē par šķiet jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 243. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Tātad par septīto pāntu kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. 77. referentes grozījums, kurš par? Pārbaudīsim elektroniski. Par 77. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. grozījums, kurš sākam balsot par 78. grozījumu. Beidzam balsot. Norēdīts. Devītais kompromiss, kurš par? Sāksim elektroniski balsot par devīto kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Norēdīts. Tā tad jāskata visi grozījumi atsevišķi. Lūdzu, esiet iecietīgi. 79. grozījums. Par. Pret. Nē, pārbaudīsim elektroniski. 79. referentas grozījums. Sākam balsot. Norādīts. 262. grozījums. Sākam balsot. Norādīts. 264. Norādīts. Tālāk mums ir Lohegarda kunga grozījuma blokā no 265. līdz 274. kurš par, pret, norādīts. 20, 266. grozījums, kurš par, balsosim elektroniski. 266. Beidzam balsot. Norādīts. 80. grozījums Kurš par? Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Norādīts. 81. grozējums. Sākam balsot. Norādīts. 270. grozējums. Sākam balsot. pieņemts ar viens balss vairākumu. Divi simti septiņdesmit trešais grozījums, Herš un Kreutzmann grozījums. Sākam balsot par 273. grozījumu, Hirškuns un Kreutzmann kunga grozījums. Beidzam balsot noraidīts. 83. referentes grozījums par, pret, pieņemts. 275. grozījums. Sākam balsot. 275. Beidzam balsot. Noraidīts. Elektroniskajā balsošanā lūdzu balsojiet uh, ātri. Jo mums nav paredzētas normas, kā mainīt elektronisko, uh, elektronisko balsojumu, kas jau ir ticis slēgts. 276. Sākam balsot par 276. Noraidīts. 84. referentes grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 277. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 85. referentes grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 86. referents grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 278. Sākam balsot. Norādīts. 87. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 279. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 280. Sākam balsot par. Kurš par? Nepārbaudīsim elektroniski. Tātad 280. referents grozījums. Pieņemts. 283. Beidzam balsot, noraidīts 88. referents grozījums. Beidzam balsot, noraidīts 282 švābku un grozījums, kurš par pret pieņemts. 89. grozījums. Sākam balsot. Tālāk, desmitais kompromiss grozījums, kurš pār pret pieņemts, vienpadsmitais kompromiss grozījums divās daļās. Pirmā daļa kurš par pret pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. 294. Uh, līdz 321. Uh, grozījumam. Kurš par? pret noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad svītrojoši grozījumi par šo bloku 294 līdz 321. Yeah, close. That's carried. Pieņemts. Tas nozīmē, ka 12. kompromisa grozījums atkrīt. It's all deleted now, so. Um, so we go to compromise. So we go to compromise. Tālāk 13. kompromisa grozījums. Turnēns kundze. Man šķiet, ka bija pārpratums, gribu noprecizēt. Tātad 12. kompromiss atkrīt, jo 294 ir pieņemts. Jā, pareizi, tātad 12. kompromisa grozījums atkrīt, jo 294. kompromiss tika pieņemts. jo viss pāns tika svītrots ar iepriekšējo balsojumu. Tātad 13. kompromisa grozījums. Tur ir dalītais balsojums divās daļās. Pirmā daļa. Kurš pār? Pret? Pieņemts? Turnens kundze. Varbūt vajadzētu pārbaudīt elektroniski, tīri procesuāli. Vai mums nav jābalso par tiem grozījumiem, kuriem jūs nu pat pārlecāt pāri, jo kompromisa grozījums atkrīt, bet tur ir vesela rinda vēl citu grozījumu. Priekšsēdētājs, ja es pareizi saprotu, mēs pieņēmām 294 to līdz 321. svītrojošos grozījums. Līdz ar to tiek svītrots 12. pāns ar visiem apakšpunktiem. Līdz ar to šis kompromiss, uz ko attiecās visi šie elementi, atkrīt, jo nav ko grozīt, jo tas ticis svītrots. Tātad 13. kompromisa otrā daļa, kurš par pret pieņemts. 108. grozījums, referentes grozījums. Sākam elektroniski balsot par 108. grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. 109. par, pret, norādīts. 110. par, pret, norādīts.

Noraidīts. 3, 2, 8. Par, pret, noraidīts. 3, 2, 9. Par, pret, pieņemts. 113. Par, pret, noraidīts. 18. kompromisa grozījums par, pret, pieņemts. 118. grozījums par, pret, noraidīts. 119 un 333 kopā, kurš par, pret, noraidīts. 120. grozījums par, pret, noraidīts, 1, 2, 1 par, pret, Norēdīts. 334. par, pret, norēdīts. Pirmais grozījums. Tātad pirmais grozījums par, pret, norēdīts. 122 par, pret, norādīts. 1, 2, 4, 124. grozījums par, pret, norādīts. 125. par, pret, norādīts. 126. par, pret, norādīts. Otrais kompromisa grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Tagad balsojām par apsvērumu daļas punktiem. Sākam ar 127. grozījumu, kurš par, pret, norādīts. Referent otrais grozījums, kurš par, pret, norādīts. 129. grozījums Hanslīs kundze, kurš par, pret, pieņemts. 128 atkrīt. Trešais grozījums, kurš par? Pret? Šķiet jāpārbauda elektroniski. Referents trešais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Kurš par? pret pieņemts. 136. par pret norēdīts. Ceturtais kompromis grozījums par pret pieņemts. Sastais referents grozījums par pret norēdīts.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 Astotais grozījums par, pret, noraidīts. 140. par, pret, pieņemts. 141. par, pret, noraidīts. 142. par, pret, noraidīts. 9. referentus grozījums par, pret, noraidīts. Desmitais arī referents grozījums par, pret, tātad par, pret, noraidīts. 143. par, pret, noraidīts. Nē, pārbaudīsim elektroniski, saka priekšsēdētājs. 143. grozījums. Pieņemts. 143. pieņemts. 144 par. Sāksim elektroniski balsot par 144. grozījumu. noraidīts. Simtu četrdesmit pieci un simt četrdesmit seši identiski grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 147. par, pret, pieņemts. 11. referentes grozījums atkrīt, 148 arī atkrīt, 12. referents grozījums par, pret, noraidīts, 13. referents grozījums par, pret, noraidīts, 14. par, pret, noraidīts, 149. par, pret noraidīts 150. grozījums par pret pieņemts. Divpadsmitais kompromiss grozījums par, pret, pieņemts. Sešpadsmitais grozījums par, pret, noraidīts. 156. par, pret, pieņemts. 157 dalītais balsojums. Pirmā daļa balsojam par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pieņemts pieņemts. 17. grozījums par, pret, jāpārbauda elektroniski. 17. grozījums sākam balsot. Pieņemts ar vienu balsi par. Balsojam par 18. kurš par? pret noraidīts. 158. par pret pieņemts. 159. par pret īsti skaidrs nebija. Pieņemts. 160. par pret noraidīts. 161. par, pret, noraidīts. 162. par, Sākam balsot par 162. elektroniski. Norēdīts. 19. grozījums par pret noraidīts. 18. kompromiss par pret pieņemts. 164. grozījums par pret noraidīts. 165 par pret noraidīts. 166 par pret pieņemts. 167. Par pret norēdīts. 20. grozījums par pārbaudīsim elektroniski. 120, es atvainojos 20. grozījums. Beidzam balsot noraidīts. Kompromis grozījums par 23. grozījumu par pret pieņemts svītrojoši grozījumi visi identiski 169. līdz 171. par pret pieņemts. Tālāk nākamais svītrošanas bloks 23 līdz, 100, līdz uh, eh, 175. Kurš par? Pret? Pieņemts. Atkal svītrošanas grozījums 176. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tātad 176 līdz 178 pieņemts. Simt astoņdesmitais grozījums. Par, pret, noraidīts. Nē, pārbaudīsim vēl elektroniski. Lūdzu, visus nobalsot. Beidzam balsot, norādīts. 25. referents grozījums par, pret. Sāksim balsot elektroniski par 25. grozījumu. Pieņemts ar vienas balss vairākumu. 181. Kurš par? Pret. Pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Pieņemts. 182. Kurš par? Pret. Pieņemts. 183 par, pret, pieņemts. 184 par, pret, pieņemts. 26 par, pret, noraidīts. 185 par. Sākam balsot elektroniski par 185. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. grozījums par, pret, noraidīts, un visbeidzot 186. par, nē, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Un visbeidzot galīgais balsojums. Sākam balsot par atzinumu, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 20 balsīm par 15 pret un 4, kas atturējās. Lielas paldies, Turnens kundze. Es zinu, ka sarežģīts jautājums. Kā daži no jums ir pamanījuši? Es gal galā pat nevarētu atbalstīt. Jā, gad, stundām ilgi par to ir runāts, un um, mums šeit ir labas lietas. Un tīpaši uh, trešais pants ir ļoti labs pants, un es ceru, ka uh, nodarbinātības lietu komiteja ņems vērā to ļoti nopietni, te pašā laikā uh, Vēlos teikt, ka ir daudzi jautājumi, kad es biju vīlusies pār mūsu politisko diskusiju, jo nebija iespējams par 9. un 12. pantu uzsākt nopietnas politiskas debatas. Bija lēmums jau pieņemts iepriekš, un, manuprāt, tas nav pareizi. Manuprāt, ir nepieciešams uh, skatīties uz dzīves realitāti, ir tīpaši par 9. pantā paredzētajiem kontrols pasākumiem. Bija pārsteigta par to, kā uzstājās deputāti, atbalstot nacionālās e, partijas, un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai šī direktīva strādā reālajā dzīvē. Un man tas bija ļoti svarīgi, tāpēc es o, oficiāli nevar, nevarētu sūtīt šo ziņojumu ar manu atbalstu uz nodarbinātības lietas komiteju, un tāpēc šajā gadījumā es atturējos no balsošanas, un es tiešām ceru, uh, ka politiskā diskusija attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu turpināsies. Jā, jebkurā gadījumā paldies par balsojumu. Okay, thank you. Well, thank Paldies, ka jūs paudāt savu nostāju. Es saprotu, ka tas nav viennozīmīgi, bet no tā, ko jūs teicāt, cienījamie deputāti, tas ir svarīgi. Lūdzu. Tad, tad ko mēs darām? Vai nodarbinātības lietu komiteja joprojām saņem šo ziņojumu mūsu vārdā? Nu jā, varbūt es varētu padomāt, saka Turunenes kundze, varbūt es varētu savu vārdu šeit atsaukt. Labi, nu jā, savādāk. Es uh, parakstīšos kā komitejas priekšsēdētājs, bet labāk jau būtu, protams, ja referenti parakstītos. Bet es tiešām saprotu jūsu nostāju, gal galā jūs ļoti labi zinat šī dokumenta saturu. Bet, protams, ir daži elementi, par kuriem varējām vienoties. Lūdzu, Gebhārdas kundze. Nē, es ļoti negribu, lai kāds staigā maniem deputātiem priekšā, un ja jums jādodas prom, ir aizmugars durvis, jūs varat droši tās izmantot. Lūdzu, Gebhārdas kundze. Jā, paldies priekšsēdētē. Mana politiskā grupa balsoja pret daudziem aspektiem, tāpēc, ka mēs nevaram atbalstīt viedokli, kas, kas nosaka to, ka darba ņēmēja tiesības tiek vienkārši nolīdzināts līdz ar zemi. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai būtu valstu kontrole, lai izvairītos no tā, ka darbinieki, darbini, pret darbiniekiem izturās uh, netaisnīgi. Šobrīd tas notiek Vācijā, uzņēmumā Amazon, un es esmu to dzirdējusi, un tas notiek ne jau tikai Amazonā, tas notiek arī pilnīgi citos, uh, daudzos citos uzņēmumos, un tāpēc ir jābūt iespējai vērsties pret to. Uh, bet uh, mums šobrīd tiek piedāvāts tas, ka mēs pat mazāku aizsardzību piedāvātu nekā līdzšinajā direktīvā un pat mazāk par to, par ko nolēma uh, Eiropas tiesa, un tāpēc es nesaprotu, kāpēc liberāļi un konservatīvie gribētu kaut ko tādu atbalstīt, jo, ma manuprāt, jūs darbojaties pret jūsu pašu vēlētājiem. Uh, Priekšsēdētājs, es negribu tagad atkal uzsākt diskusiju no jauna. Bet, nu, Švāba kungs. Eh, Švāba kungs gribētu runāt, bet Barnie kungs jau ir klāt, un viņš arī gribētu ar mums uh, padiskutēt. Švāba kungs. Uh, Priekšsēdētājs neesmu sagatavojis nekādu paziņojumu, bet, protams, no tautas partijas grupas iedokļa mēs varam izteikties pēc tam, kad ir izteikušies kolēģi. Pirmkārt vēlamies teikt, ka saraksts, ka ir nepieciešams, lai, nepieciešams, lai būtu tiesiskā paļāvība, tad, kad MVU uh, dodas, uh, dodas uz citu valsti strādāt. Un ir ļoti svarīgi, lai skaidri zinātu cilvēki, ar ko viņi var rēķināties tajā brīdī, kad sūta savus darbiniekus uz citu valsti. Otrakārt, vēlamies teikt, ka mēs esam par to, lai kontrole būtu nodrošinātā uh, attiecībā pret tiem uzņēmējiem, kas nepieturās pie noteikumiem, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies, priekšsēdētāji! Vai vēl kāds gribētu izteikties? Gebhārdas kundze, tās, ko jūs teicāt, ir nepareizi. Un liberāļi atbalstīja Tāpēc arī lūdzu, pirms jūs runājat kaut ko nepatiesu, tad nu, lūdzu pārbaudiet faktus. Labi. Noteikti nodarbinātības lietu komitejā turpināsies diskusija, un Turnēns kundze arī skatīs savu nostāju, bet noteikti viņa turpinās arī strādāt pie, pie šī jautājuma. Un tagad paldies! Paldies jums visiem! Tiešām varam redzēt, ka komitejā notiek reāla dzīvīga politika. Un tagad oficiāli varu sveikt mūsu komisāru Mišelu Barņē mūsu komitē. Esmu ļoti gandrīts, kā varu komisārs jums pateikt, ka komisija, komiteja tik tikko nobalsoja par referentu mandātiem, arī par jautājumiem, kas ir saistīti ar savstarpējo atzīšanu par koncesijām un citām direktīvām. Uh, mērķis ir panākt vienošanos pirmajā lasījumā, un mēs ceram, ka varēsim, varēsim strādāt kopā, sadarbosimies ļoti veiksmīgi, un līdz šim jau esam strādājuši kopā ar padomu komisiju. Un tas ir Eiropas interesēs un vienotā tirgus interesēs, ar kā arī vienotā tirgus likumā, viens un divi interesēs. Esam mazliet tagad nokavējuši laiku, bet te pašā laikā esam līdz šim uh, strādājuši ļoti nopietni. Labi, sirsnīgi sveicam jūs šeit, un tas ir saistīts ar mūsu struktūrēto dialogu par jūsu darba programmu attiecībā uz uh, atlikušo darba laiku. Un, lūdzu, mēs ar lielu interesi jūs uzklausīsim. Un mums būs interesanti zināt, Un pēc tam noteikti varēs izteikties deputāti. Tagad deputāti var pieteikties. Jau tagad ir daudz pieteikušies, bet koordinātori, protams, varēs izteikties, un tad Stailers kundze, Štaldema, Šarlamozes kundze, un vie vēl kāds gribētu pieteikties. Bet tagad lūdzu komisāru Barņē. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dargais Malkom. Labrīt visiem un visām! Esmu ļoti priecīgs, ka varu atkal viesoties jūsu komitejā, kas daudzu iemeslu dēļ varētu tikt uzskatīta par manējo un jūs. Tā kā mēs kopā esam apņēmušies padarīt uh, funkcionālāku šo ekonomisko, cilvēcisko un sociālo iekšējā tirgus komiteju, tad mēs te tā visi kopīgi strādājam. <clears throat> Un te arī jums uz galda ir ļoti daudz dažādi eh, svarīgi teksti. Es, ja atļausiet, ķeršos uzreiz vērsim pie ragiem un uh, sākšu runāt par tiem tekstiem, ko mēs esam piedāvājuši Single Market Act ietveros. Ir tā saucamie quick wins teksti, kur ir paredzēta publiskā iepirkuma reforma, uh, par kuriem arī būs trialogs, un mēs ar ļoti lielu prieku šajā trialogā piedalīsimies. Vispirms par publisko iepirk, eh, publisko. Eh, iepirkumu. Es uh, uzskatu, ka respekt, konservatīvās nostājas nemaz tik tālu vien otrs nav. Šeit domāju par padomi un parlamentu komisija, protams, vienkārši paliks modra šo pārunu laikā. Mēs te tā pieskatīsim, lai nerodās nekāds vietējais uh, protekcionisms, lai notiek sabdarbība un lai padarītu vienkāršākus šos administratīvos līgumus, kas ir pārāk sarežģīti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mm. Un padarīt šo publisko iepirkumu vienkāršāku. Tad es bišķiņ vairāk gribētu parunāt par koncesiju līgumiem. Te arī es vēlētos īpaši pateikties Filipam Živēnam, uh, par m, mm, tiešām lielisko darbu, ko viņš ir pa, pat, paveicis. Um, špa, attiecībā uz šiem koncesijas līgumiem nav nekāda tāda ietvera līguma. Jo, uh, un tas ir vajadzīgs, jo koncesijas līgumi ir vien biežāk tiek izmantoti partneriātā starp uh, privātiem un valsts uh, sektoriem. Un tas ir ļoti vajadzīgs instruments eh, vienotajā tirgu arī, lai aizsargātu pilsoņus. Lielas paldies par paveikto darbu. Un īpaši es jau bieži esmu teicis to, cik nepieciešami ir konsultēties ar sabiedrību, cik bieži ir nepieciešams šīs sabiedriskās debatas, ir nepieciešams arī debatas parlamentā, lai saprastu, kādi jautājumi rodās debašu laikā un arī sadzirdētu, par ko mēs tiekam apsūdzēti, piemēram. Un es es gribētu šeit izteikties ne tikai Eiropas komisijas vārdā, bet arī kā pilsonis un politiķis. Uh, Mēs šeit negribam panākt to, ka ūdens apgāde tiek privatizēta. Mēs ne, neizdarām spiedienu uz to. Šīs direktīvas uzdevums nav dzeramā ūdens piegādes pakalpojumu privatizācija ne šodien, ne rīt. Ja kāds iedomājās, ka tas tā ir, tad jūs mani slikti pazīstat. Es nekad nebūtu nācis klajā ar tādu tekstu. Tieši otrādi pašreizējā teksta redakcijā mēs skaidri atzīstam dalību valstu brīvību, un mēs vēlreiz apliecinām, ka pašvaldībām ir tiesības lemt, ko viņas dara kopīgo interešu vārdā, un viņas brīva, ir brīvas, autonomas, suverēnas. Tas ir noteikts ar līgumu, tas ir 28. protokols. Uh, Un neviens likums, nekāds Eiropas likums nevar iet pret šo principu. Tas ir fundamentāls princips, dāmas un kungi, un es to vēlreiz vēlos uzsvērt. Es no jauna atkārtošu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis princips ir noteikti jāievēro. <clears throat> Man ir bijusi iespēja uh, aprunāties ar vairākiem no jums, īpaši ar Andrēsu Švābu. Es zinu šo pilsonisko iniciatīvu, kas sap, kas savāca miljonu parakstu, un man tas liekas lieliski. Un ziniet, ko, nu, es esmu gatavs pats parakstīt šo petīciju, kas garantē ūdeni kā um, sabiedrisko uh, labumu. Un es kā pilsonis un arī kā bijušais savas valsts uh, vidas ministrs, es um, varu parakstīt šo petīciju. Bet izņemt ūdeni no iekšējā tirgus, tas nebūtu ne pilsoņu, ne nodokļu maksātāju interesēs. Jo mm, š, visam ir jānotiek eh, saskaņā ar pašvaldību vēlmēm, un arī pilsonim ir vajadzīgs lai ūdenim būtu kaut kāda minimālā kvalitāte un lai tiktu aizsargāta apkārtējā vide, jo citādi Somas vācietis vai francūzis, kas aizbrauc kaut kādā citā valstī, varbūt viņš nesaņēmis kvalitatīvu ūdeni, bet vajadzīgs, lai kvalitātes kritēriji visur būtu vienādi. Un ja mēs šo te priekšnosacījumu ņemam vērā, tad arī es varu parakstīt petīciju par to, ka ūdens ir sabiedrisks, sabiedrisks pakalpojums īpašums. Un tāpēc es varu pateikt, ka te mums vēl ir šādas tādas neskaidrības, Un e, noteikti vajadzētu atbildēt uz bažām, kas ir radušās Austrijā, Slovenijā un Vācijā, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Es esmu gatavs e, trialogā atbalstīt jaunas skaidrības ieviešanu attiecībā uz šo tekstu. Es jau runāju ar Filipu Živēnu, kas ir e, šī ziņojuma referents. Uh, Un uh, arī vairākas reizes, kā jau es teicu, es runāju ar Andrejāsu Švābu, ar Gebhardas kundzi, ar eh, š, uh, eh, Kreitsmanu kungu un citiem. Tātad, kāda ir mūsu galvenā problēma? Vācijā tie ir štadverki, valsts uh, darbinieki tādi, mm, mm kam ir tiesības īpaši veikt ūdens apgādi. Nu, un šāda sistēma darbojās ne tikai Vācijā vai Austrijā. Šiem darbiniekiem ir īpašs status, un es gribu teikt, ka šo darbinieku status netiek apstrīdēts ne šodien, ne rīt. Jā. Un um, te runa ir par pašvaldības uzņēmumiem. Un e, es pats to neesmu izgudrojis. Te i, to jau ir noteikusi Eiropas kopiena tiesa ar saviem spriedumiem. Un te mēs varam paskatīties arī speciāli īpašo sektoru direktīvu. Uh, un tas tā ir pieņemams pašvaldību līmenī, um, ka privātie uzņēmumi var saņemt tiešu finansējumu, ja viņi ir valsts vai pašvaldību uzņēmumu um, kontrolē un ja 80% no pakalpojumiem, ko viņi sniedz, ir valstī vai pašvaldībai. Un Vācijā ir tā, ka ja uzņēmums sniedz arī citus pakalpojumus, tad viņš parasti nevar izpildīt šo prasību par 80%, un ar to viņš arī zaudē īpašu eh, statūtu, kas viņam, eh, īpašo stāvokli, kas viņam pienākās. Nu, lūk, bet es esmu gatavs ar jums runāt, lai noteikti izvairītos no konkurences kropļošanas. Es esmu gatavs diskutēt trilogā, kas tagad sāksies. Un tagad mēs varam runāt arī par to, ka šie 80% ir jāpiemēro tikai ūdens apgādes sektora. Tātad 80% pakalpojumu ūdens apgādē ir jāsniedz pašvaldībā. vai arī tad ir nepieciešamas divas atsevišķas grāmatvedības, viena, kas attiecās uz pašvaldības pakalpojumiem, un otra lieta uz uh, privātajiem. Nu, varbūt mums vajadzētu precizēt definīciju tā saucamajiem, saucamajiem saistītajiem uzņēmumiem. Un vēl arī ir jāprecizē, kas notiek ar tā saucamajām um, vietējo pašvaldību apvienībām. Tādas arī ir Vācijā, kur viens uzņēmums apkalpo vairākas pašvaldības, kas geogrāfiski atrodas vienotrai blakus. Un es esmu gatavs jūs uzklausīt, un es varu pateikt, ka pašreizējais teksts garantē to, ka pašvaldības ir brīvas sniegt ūdeni saviem iedzīvotājiem, kā tās to vēlas, vai nu ar pašvaldības uzņēmumu palīdzību, vai ar kaut kādu privātu uzņēmumu. Un tad, ja šīs pašvaldības brīvi izlemj sniegt koncesiju ūdens apgādē kādam privātam uzņēmumam, viņas to var darīt. Es vēlētos runāt pāris vārdus arī par uh, profesionālo kvalifikāciju. Es vēlētos pateikt īpaši Bernadetē Verņo, kas ir bijusi referente šajā ziņojumā, un te bija runa par uh, regulētajām profesijām un profesionālo karti. Tagad arī sāksies trialogs, tas būs konstruktīvs Un es varētu nosaukt profesijas, kur mums būtu jāatrod kompromisa uh, vienošanās, piemēram. Un komisijai būs konstruktīva un atvērta nostāja. Tie ir veterināri, vecmātes, šīs profesijas ir ļoti grūtas Es zinu, ka ir jāatrod pēc iespējas skaidrāka definīcija. Mēs saņēmām no attiecīgās nozares speciālistiem atsauksmes, ka viņi nav apmierināti ar to, kas parādās šajā uh, direktīvā, tāpēc mums ir jācenšas šīm divām profesijām tomēr kaut kādu konkrētāku um, formulējumu rast. Un tad uh, Kas attiecās uz mobilitāti direktīvā, tad es vēlētos uzsvērt, ka šis noteikums ir ļoti svarīgs šo profesionāļu praksē, un es ceru, ka tuvāko nedēļu laikā mēs varēsim no jauna izskatīt šo jautājumu un Es saprotu, ka jūs vēlaties paturēt eh, status quo, jūs gribat atgriezties pie piecu gadu noteikuma, un tas mani drusciņi dara bažīgi. Mums vajadzētu atrast līdzsvarot risinājumu. Tālāk. <clears throat> Mm, tie ir tādi divi lieli jautājumi, kas mums ir. Tātad koncesijas un profesionālā kvalifikācija tad mums ir. Um, mums ir SMA1 un SMA2. Un uh, tas ir jāpieņem tuvāko nedēļu laikā. Es ceru, ka Irijas prezidentūras laikā mēs spēsim vienkāršot grāmatvedības direktīvu, un tad jau mums būs desmit darbības no 12 svarīgākajām veiktas SMA 1 ietveros. Un to vajadzētu pabeigt līdz gada beigām. Es zinu, ka šis sektors eh, daudz no jums ļoti interesē. Tas ir saistīts ar pakalpojumu direktīvu. Un mēs esam mm, izvirzījuši sev ļoti ambiciozus mērķus pagājušā gada jūnija ietver lēmumā, un es jau uh, to teicu publiski aizvakar, man ir nepieciešama jūsu komitejas palīdzība, un es pateicos jums par jūsu darbu, īpaši Marijas Koracas Biltas iniciatīvu. Es dzirdēju ļoti labas atsauksmes par vakardienas noklausīšanos, ko viņi norganizēja, un tāpat arī mēs esam gatavi veikt papildus sanāksmes. Uh, Pirmā augstā līmeņa sanāksme būs jūnijā. Un pagājušā gada janvārī jau tika pieņemts ļoti svarīgs lēmums šajā sakarā. Un tad vēl mums ir jārunā arī par um, zaļo grāmatu, kas attiecās uz negodīgu uh, Uh, konkurenci. Un es ļoti ceru, ka jūsu komiteja IMCO varēs piedalīties šajā diskutijā. Es attiecās uz SMA2. U, tad es ceru, ka līdz rudenim mēs nāksim klajā ar visiem uh, nepieciešamajiem paziņojumiem, lai mēs varētu pieņemt šos jaunos eh, priekšlikumus. Trīs priekšlikumi jau ir uz jūsu galda. Modernizētie noteikumi par maksātnespēju, un pagājušajā nedēļā vēl tika pieņemts arī mm, noteikumi par uh, tirgus uzraudzību. Mēs arī pieņēmām jauno noteikums par jauno eures un arī enerģētikas paka. Un tad arī tālāk mums ir jārunā par bankām, par konta atvēršanas izmaksām, par banku caurs, uh, caurspīdīgumu. Un tad man te vēl pašā noslēgumā ir jāpiemina vienotais digitālais tirgus. Mums ir jācenšas iet soli solī ar šo attīstību, kas notiek internetā, tirdzniecība internetā. Es vēlētos pateikties Pablo Ariasam Ečevarijam par darbu, ko viņš ir paveicis šeit. Un komisija turpina strādāt pie elektroniskās tirdzniecības jautājumiem. Mēs pirms pāris mēnešiem nācām klajā ar savu atzinumu par mm, sūtījumu piegādi Un galu galā jāsaka, ka uz galda jau ir ļoti daudz priekšlikumu par autortiesībām, par daudz ko citu, vēl, vēl būs daudz priekšlikumi nāks, eh, elektroniskie rēķini un tam līdzīgi. Un es tā sapratu, ka uh, Mums ir jāsaprot, kas būs Single Market Act 3 saturs. Mums ir jābūt eh, ticamiem, ja mēs nākam ar šo SMA 3 klajā, piemēram, rudenī mums vajadzētu tomēr pabeigt vispirms SMA 1 un 2, jo citādi mums var pateikt, nu ziniet, jūs tikai nākat klajā ar priekšlikumiem, kas karājās gaisā. Un visbeidz. Jāpiesauc sabiedriskā pārvalde. Salētos pateikt Švāba kungam par to, ka viņš ir uzmanīgi sekojis līdzi tam, kas notiek. Es esmu pilnīgi viensprātis, ka ir nepieciešama konference, kas tiktu veltīta tieši šiem jautājumiem. Varbūt to varētu septembrī norganizēt parlaments un nākamā Lietuvas prezidentūra. Vēlētos arī atgādināt, ka pagājušajā otrdienā mēs nācām klajā ar pēdējo scoreboard, un te mēs esam panākuši diezgan ievērojumu progresu pāris mēnešu laikā ar to, ka uh, direktīvu transponēšanas uh, cipars ir samazinājies uh, līdz 0,6 no 1,2 Un tas ir ļoti labs rezultāts. Visbeidzot, es vēlētos atkārtot, ka Krakovā mēs nesen organizējām pašu pirmo konferenci par mm, vienoto tirgu. Es domāju, ka mums vajadzētu būt ambiciozākiem par vienoto tirgu un mums vajadzētu vienotā tirgus akta mēnesi, tas varētu būt no 20. septembra līdz 20. oktobrim, būtu četras nedēļas eh, sabiedriskas debates, lai mēs varētu radīt lielas, mazas grupas visās valstīs, dalībvalstīs, visos reģionos, un beigu beigās arī Briselē, kur mēs varētu runāt par pilsoņiem un bankām, par digitālo tirgu. Un es esmu gatavs priekšsēdētāji pie tā strādāt kopā ar jums. Lai jums būtu vieglāk strādāt, jums ir e, trīs dokumenti, par SMA 1, SMA 2 mūsu darba programmu 2013. gadā, kas īpaši attiecās uz jūsu komiteju, un visbeidzot eh, iekšējo tirgu numur 26, kur runa par transponēšanu. Paldies! Bravo. Well, Commissioner, it's clear that you're going to... Komisāra Gunks, paldies, un tiešām var redzēt, ka mums nāksies ļoti nopietni pastrādāt līdz pat pašām vēlēšanām, kas ir ļoti labi, tas ir lielisks sasniegums, mēs varam redzēt, ka varam lieliski kopā sadarboties. Un ir vairākas iniciatīvas, kas mūs interesē, ir tīpaši doma par to, kā par iekšējo tirgu ir dažādas pastāvīgas programmas, piemēram, arī aspekti, kas ir saistīti ar digitālo tirgu. Un Mm, par eh, vienotā tirgus mēnesi arī tur mums noteikti viss ir piefiksēts. Koordinatori tiksies pēc pāris nedēļām, lai varētu runāt par eh, mūsu plāniem un stratēģiju līdz sasaukuma beigām. Ir tīpaši runājot par to, ka mums ir jāstrādā pie daudziem ziņojumiem, bet, nu, kā jau mēs pamanījām, jūs mums devāt šausmīgi daudz materiālu, pie kura mēs strādāsim. Cienījamie kolēģi, E, komisārs drīkst palikt mazliet ilgāk nekā 11.5, tikai līdz 11.15, kā bija pieteicis, bet es skatos, ka es vēl 15 deputāti gribētu uzdot viņam jautājumus. Nu, ja jūs, ja jūs kaut vai vienu minūti iztērēsiet saviem jautājumiem, tad īstenībā jūs iztērēsiet visu paredzēto laiku. Tad varbūt daram darīt tā, ka vispirms runās koordinatori, tad citi, nu, redzēsim, kā mēs varam No sākuma, protams, dosim vārdu tiem, kuri, kuri pirmie pieteicās, un ja vien jūs varat, tad lūdzu runājiet īsi. Un sāksim ar Staileres kundzi, Rošvara kundzi, Legrip kundzi, lūdzu. Un laikam četri varēs izteikties. Un tad līdz ar to Šaldemozes kundze arī varēs izteikties. Stailer, Rošvara, Legrip un Šaldemozes kundze. Un labi, lūdzu, uzdodiet lakoniskus jautājumus. Tēlers kundz, paldies priekšsēdētē. Un ļoti jauki, ka jūs komisārs varējam, varējat ierasties. Man bija ļoti interesanti dzirdēt jūsu viedokli par licencēm un uh, intelektuālo īpašumu. Un tīpaši jautājums bija par elektroniskām grāmatām, par elektroniskām bibliotekām un dažādiem formātiem. Mēs noteikti negribētu, lai uh, ar mūsu bibliotekām notiek digitālais apartīts, jo šobrīd ir tā, ka daudzi, mm, daudzi izdevēji neļauj izmantot elektroniskās grāmatas bibliotekās. Un, manuprāt, tiešām interesanti redzēt, kā lietas šobrīd attīstās, un varbūt jūs jau tagad varētu mazliet vairāk pastāstīt par šo jautājumu. Jā, lielisks piemērs, un te klūži Rašfora kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs! Jā, mēs redzam, ka ir panākts progress iekšējā tirgu un esam ļoti gandarīti ar to. Un dažreiz mēs runājam arī par tēla jautājumu, ka varbūt šeit mēs pat varam zaudējām progresu, kas ir panāks, piemēram, zirga gaļas skandāls, kas notika pirms dažām dienām, bet joprojām ir aktuāls. Un ir tā, ka iekšējais tirgus bieži vien tiek uztverts kā dažu atsevišķu valstu savstarpējā vienošanās, un runa pat nav tikai par, e, par to, ka iedzīvotājiem rodas problēmas ar e, veselības aspektiem, bet arī par to, ka ir e, nepareiza informācija. Un ņemam vērā, ka mums pavisam drīz arī būs vēlēšanas un ka mēs esam interesēti tajā, lai mūsu iedzīvotāji uh, iedzīvotāji zinātu visu, kas ir saistīts ar šiem aspektiem. Un komisāra kungs, jūs pieminējāt šo uzklausīšanu par pakāpojumiem, kur bija pateikts, ka mūsdienu patērētāji vēl nav uh, pilnībā uh, informēti par, par to, ka uh, šķēršļi tiek nojaukti un par to, ka ir iespēja iegūt izdevīgākas cenas un pavisam drīz mums nāksies palīdzēt mūsu iedzīvotājiem. Lūdzu, cienījamie deputāti, mēs neuzstājāmies ar runām, mēs uzdodam jautājumus. Jā, tas bija jautājums, tas pēdējais jā, teikums bija jautājums. Nu jā, un jūs runājat arī par dažiem jautājumiem, kas vispār nav šīs komisijas kompetence. Tagad lūdzu, Lagrīb kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, eh, komisāra kungs, par jūsu ievadvārdiem. Man ir divi jautājumi, ko es īsi gribētu noformulēt. Vispirms komunikē par iekšējo tirgu, kas ir eh, veltīts mūsu eh, patērētajiem. Tas viss ir ļoti skaisti, bet ir nepieciešams, lai ne tikai uzņēmēji, bet arī mūsu pilsoņi uh, apzinātos, kādas ir viņu tiesības, īpaši tad, kad runa ir par mobilitāti vai uh, profesionālo atzīšanu. Jautājums ir par to, kas notiek ar Eirope uh, portālu Europe. Vai tas ir apmierinoši? Kas tur notiek? Un otrs jautājums attiecās uz Ķīnu un pieeju publiskajām iepirkumām. Es zinu, ka Eiropas Savienība veda pārunas pār telekomunikāciju iekārtām, un jūs zinat, kas tur notiek ar Ķīnas publisko iepirkumu. Thank you, Mrs. Šaldemoza. Paldies, Šaldemozas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir uh, daži komentāri Precīzāk, divi komentāri. Pirmkārt, vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīta, ka ir paredzēta konkrēta priekšlikumi attiecībā uz, eh, uz reklāmu internetā, un mēs varam ņemt vērā to eh, informācija, kas uh, ir pieejama Dānijā, un ļoti agresīvi tur tiek reklamētās uh, azartspēles internetā. Un otrais aspekts ir saistīts ar digitālo tirgu. ir pareizi, protams, pātrināt tīkla darbību, un tikpat svarīgi, lai mums būtu labāki, uh, labākie aspekti, kas ir saistīti ar antenu funkcionēšanu mobilais ierīcēs. Paldies! Labi, komisārkungs, jūs tagad varētu atbildēt. Un vēlos teikt, ka jo varbūt mēs nevarēsim pilnīgi visiem dot vārdu. Manuprāt, būtu ļoti labi, ja Vaņo kundze un Žvākungs būs nākamie, būs, būtu nākamie, jo viņi ir, viņi ir attiecīgi referenti. Un tagad lūdzu četri četri jautājumi jau ir uzdot, un pēc tam redzēsim, kā būs ar koordinatoriem un tā tālāk. Tātad lūdzu, Vaņokonza, jūs būsiet pirmā pēc atbildēm, protams. Jā, es vienkārši jums dodu informāciju, ka jūs būsiet nākamā. Lūdzu. Je, je vais euh, essayer de respecter la même discipline que, que celle qui vous est imposée en étant bref. Et... Um, Es centīšos atbildēt tagad īsi, un ja mana atbilde nebūs pietiekami um, plaša, tad es uh, centīšos atbildēt rakstiski tuvākajās dienās. Un, um, Es jau iepriekš esmu runājis par moderno autortiesību aizsardzību. Uh, Jo jāsaprot ir, ka autortiesībām ir jāiet līdzi laikam, un daudz kas ir mainījies pēdējo 15 gadu laikā. Tagad mēs dzīvojam internetu un Eiropas laikmetā. Mēs jau esam likuši pamatakmeņus šai um, stratēģijai, it īpaši tas, kas, tas, kas attiecās uz grāmatām, kuru autori nav zināmi, vai kuriem auto, uz kur autoriem vairs neatiecās autortiesības. Tāpat mums ir arī paredzēta daudz teritoriju licence un uh, saistībā ar Krūsas kundzi, ar kuru mēs sadarbojamies, mēs esam. Um, sākuši strādāt arī pie konkrētiem punktiem. Un tas notiek jau vairākas dienas. Es ceru, ka mēs panāksim arī konkrētus rezultātus, piemēram. Ja kādam eh, pilsonim ir abonements, un viņš pārbrauc pāri robežai, lai viņš var šo abonementu izmantot arī otrā valstī. Pagaidām tas nav iespējams. Un uh, tad, kad runa ir par pārtiks drošības krīzi, ko mēs piedzīvojām vairākās valstīs, nu, ziniet, tā ir vienkārši liela mēroga krāpniecība tiesa pateiks, kas par šo krāpniecību ir atbildīgs, un Un es domāju, ka mums vajadzētu tomēr domāt eh, par eh, patērētājiem. Un es pats diezgan bieži sazinos ar Eiropas patērētāju aizsardzības iestādi. E, ļoti bieži viņi man sniedz informāciju. Un, Rašfor kungs, es vēlētos jums pateikt, ka nepieciešams aizsargāt patērētāju un e, jādod pieeju uh, informācijai, kas nevienmēr viņiem ir bijusi. Un par pārtikas drošību uh, runājot, es domāju, ka mēs varam darīt vēl daudz vairāk, bet to es jums saku no sava personiskā viedokļa. Es nebūšu pārsteigts, kā arī par pusfabrikātiem e, mēs tur varam visu kaut ko atrast. Es personīgi nebūtu pārsteigts, ja tur atrastos un nezinu kas. Gal galā patērētājiem ir tiesības zināt, ko viņš ēd, un viņam ir tiesības zināt, vai tas ir kvalitatīvs produkts, un viņš nevar baidīties. Uh, Tālāk, kas attiecās uz uh, You Europe, Eiropa tev. Um, tad um, uzņēmumi var atrast visāda veida informāciju šajos portālos arī uh, Uh, elektroniskos rīkus, uh, vienas pieturas aģentūru un vēl tādus instrumentus kā Solvit, ar kuru palīdzību Brisele pietuvojās uh, saviem pilsoņiem. Un pateicoties arī IMI un tas darbojās arī jūsu reģionos. Un tas nozīmē, ka uh, kāda polijas vojvodista var uzdot jautājumu kādai Somijas uh, pašvaldībai, un tā ir tā IMI sistēma, kur varu jautājumu uzdot poliski, un Somijā saņem šo jautājumu son, somiski. Uh, Un e, šodien šo sistēmu izmanto 15 tūkstoši cilvēku katru dienu, un ar e, katru dienu šis skaits tikai pieaug. Tālāk runājot par Ķīnu, jūs runājāt par Ķīnu un publisko iepirkumu. Es vēlētos atgādināt, ka Ķīna nepiedalās vispārīgajā publiskā iepirkuma līgumā. Un to jau es teicu arī pagājuši gadu. Protams, kā mēs esam spēruši soļus uz priekšu un um, ir valstis, kas atrodas šajā līgumā, kas ir vairāk atvērušas tirgu, tādas valstis ir ASV, Japāna. Un es vēlētos atgādināt, kā ar Gihta kungu mēs esam arī par to runājuši. Man liekas, ka vakar arī jums vajadzēja savā noklausīšanās ietvaros par to runāt. Mēs jau negribam slēgt savu tirgu, bet lai atvērtu tirgus apusēji un lai mēs varam nodrošināt to, ka, ka Eiropā viss norisinās uh, homogēni un organizēti. Es kā vienotā tirgus komisārs vēlos, lai šī vispārīgā publiskā iepirkuma līgums tiktu izmantots koordinētā veidā, lai, un es vēlos arī, lai Ķīna parakstu šo līgumu. Šaldemezo kundze teica, pieminēja arī pāris svarīgas lietas par azartspēlēm tieši saistē. Nu, ziniet, es jau par to esmu iepriekš runājis. Mēs vakar runājām ar jūsu referentu Foksa kungu. Un mēs vēlētos noteikti uzlabot administratīvo sadarbību, labas prakses, apmaiņā. Mēs vēlētos aizstāvēt īpaši patērētājus, bet sevišķi jauniešus, kas ir neaizsargāti. Uh, attiecībā uz šiem portāliem, un tad vēl izvairīties no naudas atmazgāšanas un arī no tā, ka uh, tiktu veiktas negodīgas sporta prakses, pateicoties uh, Um, derībām par sporta spēļu rezultātu. Mums ir nepieciešams instruments, ar ko Eiropas līmenī cīnīties par um, godīgumu, par sporta integritāti, lai aizsargātu nepilngadīgos. Es neesmu protams, tehniķis, bet es parunāšos ar Krūsas kundzi un es arī teikšu, lai viņa jums atbild par to, kā mēs varam palielināt pilsoņu pieeju internetam. Okay, that's a, a... Labi. Ļoti daudz jautājumu jau tika uzdoti. Un tagad lūdzu vēl vairāki deputāti varētu izteikties, būs referenti un darba grupu vadītāji. Tātad tagad lūdzu Vaņo kundze, Žuvā kungs, Karaca Bild kundze un arī Jāsa kungs. Vaņo, lūdzu vienu minūtu. Merci, monsieur le commissaire, parce que vous avez déjà répondu à trois questions. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs, jūs trīs jautājumi, uz trīs jautājumiem īstenībā jau atbildējat. Kad uh, mēs runājam par direktīvu, kas ir saistīta ar arodu izglītību, jūs pieminējat vairākas profesijas, ar kurām man rodas problēmas un jautājums šeit, protams, ir par profesionālo apdrošināšanu, cilvēcisko profesionālo apdrošināšanu, kad mēs runājam par mobilitāti, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi tā, lai. Uh, mūsu iedzīvotāji varētu būt pārliecināti par to, kā viņi saņem labu pakalpojumu, un tas ir uh, attiecināms uz visām šīm uh, personām, jo, protams, uh, apdrošināšanas jautājums ir ārkārtīgi svarīgi. Ir daudz grib ceļot, piemēram, ārsti, bet sanāk tā, ka viņi, lai strādātu citur, viņiem ir jāpērk nesamērīgi dārga apdrošināšana. Džavankungs, lūdzu. Perfect minute question. Merci, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, jūs pieminējāt jautājumu par petīciju, ko parakstījuši iedzīvotāji vairākās dalību valstīs par tā saucamo koncesiju direktīvu. Man nu, šķiet, to parakstīja divu kategoriju cilvēku. Pirmkārt, tie, kuri patiešām uzskata, ka pastāv draudu tam, ka dzeramā ūdens apgāde varētu tikt privatizēta, un viņi par to ir eh, nobežījušies. Un otrā kategorija ir tie cilvēki, kas eh, pēc manām domām, uh, eksploatē šo petīciju politisku mērķu vārdā. Ja jūs gribat, piemēram, atbrīvoties no kāda suņa, kāda cilvēka suņa, jūs sakat, ka viņam ir trakumsērga. Ja gribat no kaut kā atbrīvoties Eiropas līmenī, tad jūs varat pateikt, ka šis objekts tiks privatizēts. Vai mēs nevarētu oficiāli tiesiskā tekstā noteikt, ka šī likumdošana vai šīs darbības uh, nenovedīs pie privatizācijas. Paldies, kur atsabildes kundze lūdzu. Paldies, komisāra kungs. Par pakalpojumu direktīvu. Jā, un paldies arī, ka pieminējāt mans organizēto uzklausīšanu. Mēs labprāt atbalstām jūsu nostāju, kas paredz absolūtu neiecietību pret pakalpojumu direktīvas neieviešanu, bet jautājums, ko mēs no Eiropas parlamenta puses varētu darīt, lai palīdzētu jums un lai mēs varētu atrast reāls atbildes, kas varētu palīdzēt dalībvalstīm. Mums ir, piemēram, šo apkunga ziņojums. Uh, varbūt jūs varētu izmantot iespēju eh, ņemot vērā to, ka eh, tuvojas, teiksim, šis Eiropas semestris, 2010. gadā eh, komisija sagatavoja ziņojumu konkurences padomē, bet tagad tas vairs nebūs. Es saprotu, ka ir nepieciešams vairāk caurskatāmības. Mēs gribam vairāk, un Eiropas pilsoņiem ir arī tiesības uzzināt vairāk, kāpēc šī direktīva nav tikusi pienācīgi ieviesta. Uh, vai mēs eh, nevarētu atgriezties eh, pie tās prakses, kad dalībvalstis mums eh, pastāstītu, kāpēc tās nav ieviesušas tās normas, kas ir paredzētas direktīvā. Paldies, Arijas kungs! Al, a lo que usted eh, ha mencionado en su intervención sobre el, el Paldies, eh, priekšsēdētāji. Tātad atbildot uz to, ko jūs teicāt eh, par vienotā tirgus eh, trešo likumdošanas pakotni digitālajā jomā. Tātad darba grupa Eh, pie vieno, kas strādā pie vienotā digitālā tirgus, to noteikti atbalsta, jo mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi organizēt uh, visas, uh, teiksim, šīs uh, idejas un pasākumus, ko ierosinājām šajā komitejā, um, tās iestrādāt likumdošanā un realizēt. Tā kā no šī viedokļa raugoties, mēs noteikti esam gatavi darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu jums. Uh, un uh, lai uh, šī likumdošana par vienoto digitālo tirgu stājas spēkā. Un tagad došu iespēju Barņiekungam atbildēt, un varbūt mums vēl būs laika uzklausīt vēl kāds jautājums, lūdzu. Es centīšos atbildēt pavisam īsi, tāpēc, ka uh, šī jau ir trešā jautājuma kārta. Un Verņokundze pieminēja vairāku citu tēmatu starpā kas vēl tiks apspriesti trialogā. <clears throat> Jautājums, kas rodas arī citā sektorā, piemēram, par kvalifikāciju atzīšanu vai tam līdzīgi ir dažādi šķēršļi, piemēram, apdrošināšana. Reizēm uzņēmumam ir nevajadzīga vēl viena apdrošināšana, ja viņi vēlas sniegt savus pakalpojumus citā valstī. Te dialogs ir uh, nepieciešams. Jo citreiz ir tādi ieradumi, kas ir diskriminējoši. Uh, Nu, un trilogā mums uh, vajadzētu pārunāt šos jautājumus, kā mēs varam novērst šķēršļus, kas rodas patērētājiem. Živēna kungs, papildus tam, ko es jau skaidri esmu pateicis par to, ka komisija ne šodien, ne rīt negrasās privatizēt ūdens apgādi. Uh, Es uh, varu, ziniet, pat patērētāju interesu vārdā parakstīt to petīciju, kas tagad tiek gatavota. Es esmu gatavs vēlreiz skaļi apstiprināt to, kā šī ūdens privatizācija nenotiks. Ka... Un um, visiem pilsoņiem tiek garantēta pieeja ūdenim. Kur atsabiltas kundze? Es gribu teikt, ka es jau vakar ar savu ģenerālu direktorātu runāju par dažādām uh, nodaļām. Un es gribētu parādīt, kā soli pa solim uh, nodara pa nodaļai, pakalpojumu direktīvā, mēs visu detalizēti apspriežam ar dalību valstīm, taču es eh, piekrītu. Un ir nepieciešams, lai dalību valstis mobilizētos un atrotītu piedurknes darbam. Runājot par Eiropas semestri, uh, es jau sagatavoju eh, konkurētspējas nodaļu, ko esmu gatavs ievietot Eiropas semestrī, lai tur nav runa tikai par taupības pasākumiem, sankcijām. Cilvēkiem nepatīk dzirdēt tādus vārdus. Ir nepieciešams, lai mēs Eiropas eh, semestrī runājam par izaugsmi, par konkurētspēju. Tālāk par nulles toleranci. Es vēlos atgādināt, ka 2001. gadā mm, mēs sasniedzām 1,5 šo uh, direktīvas transponēšanas līmeni. Uh, Tā mēs to samazinām, Eiropas padomu to samazināja līdz 1%, un šobrīd mēs esam saņēmuši 0,6%, un tas ir ļoti liels progress. Es domāju, ka 0,5 varētu būt mums nākamais mērķis. Liels paldies Arijas kungam par to, ko viņš teica. Arijas kungs, jūsu priekš, jū, grupa, kurā jūs priekšsēdātājs ir ļoti svarīga. Man ir nepieciešams jūsu grupas darbs. Es esmu gatavs strādāt ar jūsu grupu, kas ir ļoti atvērta. Un mums ir jāsagatavo tā saucamais Single Market Act 3. Un mēs pie tā strādājam. Well, indicate... Man šķiet, ka mēs varētu vēl vienu raundu paņemt. Tātad es pārbaudīšu, cik daudz koordinātoru gribētu izteikties. Tātad man sarakstā ir Vailers kundze, Kreutzmann kundze, Pereš kundze, un vai vēl kāds koordinātors vēltos izteikties? Mēs no zaļajiem neesam dzirdējuši vispār. Tātad Rūlers kundze, Gebhardas kundze vai vēl kāds? Bilankungs. Rūlers kundze, Bilans kundze vispirms, jo no viņu grupām neko neesam dzirdējuši vēl. Vispirms, pēc tam došu vārdu Vailers kundzei. Kreutzmann kungs, varbūt jūs varat Uh, izteikties liberāļu vārdā. Pēc tam lūdzu izlemiet, kurš no jums uzdos jautājumu no jums diviem. Nu, labi, tad uzklausīsim visus, labi, lai būtu. Ja jūs varat uzdot savus jautājumus mazāk nekā minūtes laikā, vēl jau labāk. Tātad visi koordinātori grib izteikties. Labi, sākam ar Rūlers kundzi, tad lūdzu. Paldies, komisāra kungs! Es jau esmu sagatavojis preses paziņojumu, kuras norādījos to, ka, manuprāt, jūs daudz ko esat pateicis skaidri un gaiši. Uh, jo runājot pa, par uh, taupības vai uh, aizdevumu iestādēm, un tas Vācijā un Beļģija ir ārkārtīgi svarīgi, manuprāt, mēs varam tiešām daudz vēlētāju jautājumus uh, atbildēt. Un ir dažas lietas, par kurām es vēl gribētu runāt. Runa ir par horizontālo oficiālo sadarbību, kas notiek dažādās dalībvalstīs, un šeit tiek izteikts priekšlikums, E, un kas ir plašāks par Eiropas tiesas e, spriedumā teikto. Tiek runāts par to, kā, ka e, šādas oficiālos amatus drīkstēs ieņemt tikai pēc savstarpējo, pret, pēc savstarpējo prasību izskatīšanas. Un ir gadījumi, kad, piemēram, ir varbūt neliela pašvaldība, kurai nav tik daudz resursu, arī cilvēku resursu, lai varētu sadarboties uh, Manuprāt, ir ļoti svarīgi sinerģijas efekti un ir ļoti svarīgi, lai mums būtu uh, labi rezultāti arī pašvaldību pārvaldības līmenī. Lūdzu, Bilankungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pavaicāt uh, par šo rezultātu tabulu attiecībā uz uh, šo komisijas ziņojumu. Būtu ļoti labi, ja šo tabulu varētu publicēt, jo 23 dalībvalsts ir sasniegušas uh, noteikto 1% transponēšanas deficīta mērķi mērķi. Un, eh, piemēram, Polija eh, bija viena no valstīm, kas eh, pirmā um, gribēja, tad ir viena no tām, kas nevarēja sasniegt šo mērķi, un es gribētu vaicāt arī komisāru kolēģijai par šo e-grāmatu pieejamību, un 2013. gadā komisija teica, ka viņi ar to jautājumu nodarbosies, vai mēs varam uz to cerēt, uz, uz, jo PVN samazināt šīm grāmatām. Paldies! Mr. Mendes. No, no, we, we, we agreed already. Krāts mana kungs, es arī gribētu izteikties un vēlos pirmkārt īsi e, pateikties arī e, komisārām par to, ka viņš ļoti skaidri runā un Vācijā arī. Jā, daudzas lietas, kas, manuprāt, ir uh, vienkārši skandalozas. Man ir lūgums, un, manuprāt, arī šī lieta vēl jāatrisina. Arī sadarbībā starp pašvaldībām mums ir tādas pašvaldības, kuri, kuri izmanto tehniku, piemēram, uz pusēm, un tas ir ļoti loģiski. Uh, Un tāpēc es sirsnīgi lūdzu kolēģi Žuvā, jā, komisārs pieminēja to, ka var, protams, arī turpināt tādu sadarbību. Manuprāt, svarīgi to paturēt. Vailers kundze. Ļoti labi, kā arī man ir iespēja izteikties. Man arī pat tāds plašāks lūgums pēc tā, ko jūs šobrīd teicāt, un arī agrāk, tad, tā, kad tika runāts par koncesiju, direktīvu, un varbūt Vācijā neviens to nav vēl izlasījis, bet mans lūgums ir šāds. Līdz brīdim, kad mums tiks pieņemts lēmums, laikam būs oktobrī, protams, vēl, ir, vēl būs laiks, bet varbūt ir kādas dalība valstis, kuri arī gribētu izmantot koncesiju plašākā mērā. Vācijā bieži vien ir tā, ka uh, Eh, iekšēji daudzi ir pār to, bet, kad jārunā publiski, tad viņi baidās mazliet paust savu viedokli. Tad, baidās, manuprāt, labāk būtu iz, u, izveidot, izveidot tādu kā kampaņu, reklāmas kampaņu. Piemēram, ir tāds pašvaldības, kas attiecībā uz ūdens piegādu labprāt slēgtu privātus līgumus. Es esmu pret. Bet, manuprāt, tas ir skaidri un gaiši jāpasaka. Varbūt jūs, komisāra kungs, varētu rakstiski atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt uh, tagad jums nav precīzi informācijas, bet jautājums ir par to, kā jūs plānojat uh, risināt jautājumu, kas saistīta ar rotaļlietu direktīvu. Gojanas kundze. Liels paldies! your last point, Madam Vailer. Uh, Vailers kundze, es nesaņēmu tulkojumu par jūsu pēdējo jautājumu. Jā, pavisam īsi. Jā, man interesē, cik lielā mērā jūs esat jau uh, sasnieguši rezultāts attiecībā uz rotaļlietu direktīvas grozījumiem. I think that's a DG Enterprise matter, actually, but anyway, uh, Mrs. Irigoyen. Irigoyenes kundze, paldies priekšsēdētāji. Komisāri, man ir divi jautājumi, diezgan konkrēti. Pirmais par finanšu uh, precēm. Ir tūkstošiem spāņu ģimeņu, kas cieš no tā, ka bankas viņas piemānīja un ka. Mm, tas ir sagrāvis viņu dzīvi, kā jūs atrisināsiet pašreizējās problēmas un kā izvairīsieties no tāda veida situācijām nākotnē. Un tad jūs arī teicāt, ka SMA2 eh, runa ir arī par maksāt nespēju. Tagad ir liela problēma ar hipotekārajiem kredītiem mūsu valstī tūkstošiem uh, spāņu ģimeņu tagad kļūst maksāt nespējīgas un paliek uz ielas, vai jūs nāksiet klajā ar jaunu normu, lai izvairītos no šāda veida situācijām un arī no negodīgiem hipotekārajiem kredītiem? Thank you, Mrs. Irigoy. Liels paldies, un tagad lūdzu Gebhardas kundze. Liels paldies! Vēlos arī pateikties jums, Barniekungs, Un tas ir arī tas, ko jūs teicāt manā vienā no sa iepriekšējām sarunām. Tāpēc esmu ļoti gandarīta, ka jūs šodien tagad publiski to pasakāt to, kas agrāk bija pateikts privāti. Varbūt jūs varētu arī saviem uh, uh, dienesta darbiniekiem pateikt, lai viņi to darītu oficiāli, jo man būtu priekš, priekšlikums par to, kas varētu būt, kāds varētu būt formulējums, bet tas, ko es saņēmu no jūsu dienesta darbiniekiem, tas bija kaut kas pilnīgi cits. Viņi, protams, ļoti uh, atturīgi uh, to visu pauda, bet es vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi panākt to, kas tiek uh, solīts. Uh, turpinot to, ko teica Tarabela kungs šeit attiecībā uz solījumu par, par konkursu tiesībām, ka šeit ir nepieciešams strādāt strateģiski ar parlamentu un padomē. Un runa nav, protams, tagad konkrēti par jūsu dosie, bet ir bijuši gadījumi ar citiem dosie, kā komisija vienkārši nostājās padomas pusē un viss, manuprāt, ir ļoti svarīgi konstruktīvi sadarboties. Bet, nu, tā kā laika vairs nav, līdz ar to es neuzdošu visus pārējais jautājums. Priekšsēdētājs, jā, jūs ļoti konkrēti teicāt, un tagad lūdzu Švāba kungs, jūs būsiet pēdējais runātais. Paldies, man ir pavisam trīs, eh, pavisam trīs punkti. Runa bija par tirgus pārvaldību, protams, dalību valstīs vēl joprojām trūksta ieviešanas eh, kārtības Bet jautājums nav tikai par to, lai tiktu radīti, ja radīts jaunas tiesība normas, bet lai praktiski tas viss tiktu īstenots. Un tāpēc mēs gribētu, lai komisija vairāk strādātu pie šiem jautājumiem, lai būtu skaidri zināms, cik lielā mērā normas jau ir ieviestas. Nākamais aspekts uh, - iedzīvotāja iniciatīva. Tad, kad mēs runājam par uh, ūdens apgādi, manuprāt, ir ļoti svarīgi šeit saņemt no komisijas politisko atbildi. Uh, Tieši tā kā mūsu referents Žavakungs mums piedāvāja, bet um, noteikti iedzīvotāja iniciatīva saņems uh, attiecīgo atbalstu, attiecīgo parakstu skaitu, un mums ir ļoti svarīgi izdiskutēt šo jautājumu Eiropas parlamentā. Trešais jautājums par uh, iekšējā tirgus uh, uh aktu 3, jo mums joprojām ir nepieciešams strādāt pie daudziem aspektiem. Šobrīd kolēģi strādā ļoti intensīvi. Uh, un atsevišķos gadījumos, diemžēl, neesam apmierināti. Tāpēc mans lūgums būtu, lai mēs paturam prātā, ka mums ir mērķis pieņemt šo normatīvo aktu, bet te pašā laikā ir ļoti svarīgi, protams, neatlikt darbus, bet turpināt uh, intensīvi strādāt uz priekšu. Priekšsādātais, paldies! Un tagad, protams, lūdzu, Mišela Barņē, jūs varētu atbildēt. Lielas paldies, priekšsādātāji! Rulers kundze, jā, es tiešām uzskatu, ka horizontālā sadarbība ir ļoti svarīga, ko mēs vēlamies garantēt. Tāpēc arī mēs esam paredzējuši šo horizontālo sadarbību starp uh, pašvaldībām, kas varbūt neatrodās vienotrai blakus. Tad, kad mēs runājam par uh, um, publisko iepirkumu un koncesiju. Tiesas judikatūra nav pietiekama, taču tās iedibinātie principi joprojām ir derīgi. Ir jārunā par reālu sadarbību ar tiesībām un pienākumiem. Un mans uzdevums ir turpināt strādāt pie šī jautājuma. jo mm, valsts līdzekļus mums vajadzētu izmantot pēc iespējas efektīvāk. Tālāk, uh, transponēšanas bilance, ko mēs uh, nesen publicējām, nav nemaz tik vienkārša. Jā, tur ir dažādi cipari, ko nu, dažām valstīm ir grūti pieņemt, bet uh, mēs vēlamies iedrošināt tās valstis, kas ir drusciņi atpalikušas, nu, turpināt uh, strādāt. Jo runa nav tikai par to, ka mēs sitam citiem pa pirkstiem. Es jau tikos ar um, amatpersonām, kam ir eh, jārealizē, jāievieš dzīvē pakalpojumu direktīva. Un uh, Es noteikti runāšu arī par uh, PVN ar savu kolēģi Semetas kungu. Mums būs bilaterāls dialogs uh, tuvākajās dienās. Kreitsman kungs, paldies par jūsu viedokli. Es esmu politiķis, tāpat kā jūs. Uh, un mani nešokē nekādas petīcijas, nekādas debates, ja lietas tiek izteiktas tādas, kādas viņas ir. Tāpēc es personīgi varu jums pateikt, ka komisāru kolēģija nevēlas nekādā ziņā mm, atbalstīt ūdens privatizāciju. Es jau teicu Gebhardas kundzei, uh, ka tas, ar ko es tagad esmu nācis klajā, ir kaut kas jauns. Tomēr es jūs uzklausīju, es uzklausīju referentu, kas um, piedāvāju šo redakciju, es uzklausīju Švāba kungu. Un tāpēc es domāju, kā skaidrības labad un izvairīt, lai izvairītos no šīs um, nu, ne, neizpratnes es varu palūgt savam dienestiem nu, sagatavot eh, sanāksmi ar tikšanos ar jums, lai jums būtu viss skaidrs. Es negribētu, lai te ir kaut kādi pārpratumi. Vailers kundze. Um, Problēmas, kas ir radušās eh, Bavārijā un Austrijā, ir risināmas. Es domāju, ka mēs, kā komisija, varam nākt klajā ar tekstu, kas tiks izskatīts trialogā. Lietas vajag saukt savos īstajos vārdos. Mums ir nepieciešams uh, kaut minimāls koncesijas līgumu ietvars, un tā kā nav tādu kopīgu noteikumu, tad tas var kaitēt nodokļu maksātājiem, pilsoņiem, var rasties eh, korupcijas, eh, diskriminācijas gadījumi. Un noteikti nav nekāda iemesla ierobežot um, pašvaldību suverenitāti. Irigojenes kundze. 31. martā tika pieņemta direktīva par hipotekāro uh, par hipotekārajiem kredītiem. Somijas prezidentūra bija ļoti apņēmīga, tik galā ar šiem kredītiem. Mm, Mums ir trialogā jāpanāk vienošanās par hipotekārajiem kredītiem, un es vēlētos, lai mums būtu diezgan plaša vienošanās par to Irigojenes kundze, es vēlētos teikt, ka es, kā komisārs, sagatavoju tekstus, kas ir um, domāti, lai mūs glābtu no krīzes. Un es to atkārtoju parlamenta priekšā. Neviens sektors neizspruks no regulējuma. Es esmu nācis klajā ar 28 likumdošanas aktiem triju gadu laikā, un de desmit jau ir pieņemti. Un pateicoties tam, ka jūs pieņēmāt tehniskos standartus, uh, Nu, tas bija viens no derivātiem, un e, tur bija runa par e, sešiem miljārdiem dolāru, kas vienkārši kaut kur izgaro gaisā. Bet tagad mēs to esam atrisinājuši, e, jo cilvēkiem, kam nepatīkos viņiem spīdina gaisma, mēs viņiem uzspīdinājām. Uh, Es pagājušajā nedēļā biju ASV, tur nu, mēs arī par to runājām. Nu, protams, ka tas neatrisina visus to uh, nodarījumus, kas ir jau mm, veikti, bet nu, mēs varam izvairīties no tādām situācijām nākotnē. Ne? es arī nācu klajā ar priekšlikumiem par to, kā regulēt bankas, mēs esam kriminalizējuši dažādas negodīgas banku prakses pār finanšu manipulācijām. Es domāju, ka mēs varam palīdzēt ne tikai Eiropas līmenī mūsu pilsoņiem, un paldies par to, ka jūs man šeit uzņēmāt un eh, ka man uzklausījāt, un es vēl jums atbildēšu arī rakstiski. Paldies par uzmanību. Well, thank you very much indeed, as always. Paldies, komisāru kungs, un uh, mums bija 15 uh, jautājumu, un jūs rekord īsā laikā mm, spējāt uz tiem visiem atbildēt. Paldies vēlreiz eh, par to, ka atnācāt šorīt no rīta. Mēs noteikti ar jums turpināsim uzturēt eh, sakars, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, kuriem nebija iespēja šeit izskanēt. Paldies! So can I ask anybody who's not staying for the next two presentations? Gribētu lūgt tiem, kas nepaliek uz nākamajām divām prezentācijām, pēc iespējas klusāk eh, atstāt zāli. So, uh, because we have two presentations to come. Tātad mums ir divas prezentācijas, un mēs sāksim ar uh, Vailers kundzes nākamo projektu, tātad par radio iekārtām. Mums varbūt nebūs uh, daudz uh, laika jautājumiem, un uh, tālāk um, būs. Uh, um, Eiropas uh, parlamenta um, ietekmes novērtējums attiecībā uz vienotiem Eiropas tirzniecības noteikumiem. Gribētu pateikties kolēģiem par iecietību attiecībā uz jautājumu uzdošanu, jo es domāju, ka mums bija maksimāli svarīgi uh, uzklausīt reakciju no visām politiskajām uh, grupām. Un Mandes kungs, atvainojos jums, bet jūs tāpat neklausties, ko es saku. So he's not listening to me anyway, so. Es atvainojos Mandes kungam, ka šoreiz mēs nevarējām iekļaut jūsu jautājumu, bet jūs būsiet noteikti man saraksta uh, pašā uh, augšgalā nākamreiz. Tātad man ir prieks uh, sveikt Louis Philippe Žero, kurš ir um, Eh, komisijas atbildīgās nodaļas vadītājs, un viņš strādā pie vēl viena no maniem eh, ziņojumiem. Mēs redzam, ka komisija ir ļoti daudzpusīga, un eh, viņi spēja pārmesties no radio iekārtām uz atpūtas vai izklaides lidmašīnām. Uh, Un um, Valerskundze tātad ir referenti par radio iekārtu ziņojumu un kad mēs sākām strādāt pie šī jautājuma 2009. gadā, mēs aicinājām komisiju iepazīstināt mūs ar šī priekšlikuma ietekmes novērtējumu. Un tagad došu vārdu Vailers kundzei, un varbūt jūs varētu iekļauties lūdzu desmit minūtēs, tad mums uh, būs laika vismaz viena vai diviem jautājumiem. Un es domāju, ka Vēlers kundze aicinās arī ēnu referentus uz diskusiju, jo es esmu viens no ēnu referentiem. Un es redzu, ka Vanda Kampa kungs arī ir šeit. Tad patreiz ir trīs ēnu referenti arī, ja klāt. Žirokungs, vai jūs vēlties iepazīstināt mūs vispirms ar savu redzējumu uz šo radio iekārtu direktīvu? Uh, good morning. Labrīt, paldies priekšsēdētāji, un paldies par mums doto iespēju. Uh, es vienmēr jūtos pagodināts un priecīgs, ka varu jūs komisiju iepazīstināt uh, ar uh, informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Tātad mēs runājam par radio iekārtu un telekomunikāciju terminālu direktīvas pārskatīšanu. Mēs tātad runājam uh, par ietekmes novērtējumu un tālāk par priekšlikumu, par tekstu priekšlikumu. Mēs runājam par nozari, kas veido 50 miljārdu eiro uh, lielu tirgus daļu. Protams, ir jāņem vērā arī krīzes situācija. Un uh, tirzniecības deficīts ir apmēram 7 miljārdi eiro gadā. Šī direktīva e, nozīmē pilnīgi jaunu pieeju Tad tajā ir noteiktas prasības un kārtība, kādā eh, tiek eh, noteikta atbilstība eh, direktīvas prasībām un standartiem, kā arī paredz ražotāju un izplatītāju atbildību, kā arī tirgus uzraudzības iestāžu pilnvars. Diskusijas, kas mums bija par esošo direktīvu, uh, lika secināt, ka nekādu lielu globālu problēmu nav, kas būtu jārisina, bet ir nepieciešama zinām pielāgojuma un izmaiņas, eh, lai likumdošana kļūtu kvalitatīvāk un to varētu labāk īstenot. Process sākās jau 2007. gadā, kad mēs uzsākām publiskās konsultācijas par to, kur jautājumi būtu jāpārskata, Un mēs uzsākām šīs diskusijas ar dalību valstu pārstāvjiem, ar ražotāju pārstāvjiem, ar patērētāju pārstāvjiem, ar atbildīgajām institūcijām un ietekmes izvērtēšanas procesu sākās 2010. gadā, kad tika uzsākts jauns publisko konsultāciju process 2010. gada jūlijā un septembrī par to, kādi varianti būtu izskatām, un visbeidzot priekšlikums tika apstiprināts 2012. gada oktobrī komisijā. Tātad, galvenie jautājumi. Vispirms tika identificēts tas, eh, ka uh, ir ļoti zems atbilstības līmenis. Tika organizētas uh, vairākas kampaņas, lai identificētu šo atbilstības līmeni pa uh, produktu kategorijām un termiņiem un šī atbilstība bija no 28 līdz 56 procentiem uh, pa dažādām dalībvalstīm un pa dažādām produktu grupām, bet kopumā var uzskatīt, ka šī atbilstība ir bijusi ļoti zema. Galvenokārt tas bija saistīts ar uh, robežlimitiem, ar uh, produktu izsakojamību un bija nepieciešams arī precizēt produktu definīcijas. ja ieviešana notiek tik lēni, tad rodas negodīga konkurence starp tiem, kuri vispār neievēro šīs prasības, un tiem, kuri cenšas maksimāli tās ievērot. Un tas attiecīgi uh, rada liels problēmas attiecībā uz efektīvu uh, radio viļņu izmantošanu. Vēl uh, viena problēmu joma ir saistīta ar normu interpretāciju un precizēšanu. Un konkrēti, piemēram, par uztvērējiem vai uz, uz tiem attiecas vai neatiecas šī direktīva, kā nodefinēt eh, tos, uz kuriem tā attiecas un tos, uz kuriem nē. Un eh, šis jautājums radīja problēmas attiecībā uz likumdošanas ieviešanu, jo mums ir vēl viena direktīva par elektromagnētisko atbilstību, un tad eh, bija jautājumi, vai uz konkrēto uztvērēju attiecās e, šī e, direktīva vai e, elektromagnētiskās atbilstības direktīva. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka šīs pārskatītās direktīvas normas attiecās tikai uz tām radio iekārtām, kam ir pārraides spēja. Tātad raidīt, uz raidītājiem tas attiecas, bet uz uztvērēji tad nebūtu darbības jomā. Bez tam atsevišķas administratīvās normas bija jānoprecizē. Un visbeidzot, vēl viena problēma, kas e, izgaismojās diskusiju laikā, bija tas, ka patreizējā direktīva neparedz normas kas varētu nodrošināt uh, RTT iekārtu uh, savietojamību ar aksesuāriem. Piemēram, viena no šādām jomām ir mobilo telefonu lādētāji. Iepriekšējā direktīvā uh, tas netika atrunāts. Un visbeidzot, vēl viena diskusija joma bija uh, par eventuālajām eh, regulējošām barjerām, lai eh, ienāktu šajā tirgu ar eh, inovatīvām radioiekārtām. Un tas lika secināt, ka šie jautājumi kopā ar RTT direktīvas aptvērumu ir cieši saistīti ar uh, Eh, radiofrekvenču harmonizāciju un eh, radiofrekvenču izmantošanas atļauju harmonizāciju dalību valstīs, jo dažādās dalību valstīs eh, bija paredzēti dažādi procesi radiofrekvenču apraides tiesību iegūšanai. Tātad ietekmes novērtējuma mā mēs izvērtējām to, kā šīs problēmas uh, novērst, kā uzlabot direktīvas ieviešanu un atbilstību direktīvai. Otrakārt, mēs raudzījāmies, kāds varētu būt tiesiskais pamats, uh, kas nodrošinātu pamatprasību ieviešanu, un treškārt, ko darīt, lai likvidētu regulējošos šķēršļus, lai tirgu varētu ienākt inovatīvas tehnoloģijas. Tātad attiecībā uz pirmo mērķi. Mēs izvēlējāmies variantu, kas paredz pilnīgu esošās direktīvas saskaņošanu ar jauno tiesisko ietveru un kas ļauj ieviest prasību par uh, konkrētu iekārtu kategoriju reģistrēšanu, ja atbilstības līmenis netiek nodrošināts par šo reģistrēšanu, jo tas ir komisijas pieprasīto deleģēto pilnvaru eh, sarakstā, ko komisija tātad prasīja mūsu mērķis nav ieviest automātisku iekārtu reģistrēšanu, nē. Ar šo mēs gribējām panākt, lai tirgus uzraudzības iestādes būtu tās, kas reāli identificētu, vai ir kādas iekārtas, kas sistemātiski neatbilst likumdošanas prasībām, un ja tā, un ja tas tā ir visā Eiropā, tad ir uh, jāveic pasākumi. Kā piemēru šeit var minēt um, rāciju interferences ar slimnīcas uh, aprīkojumiem. Tātad tas bija mūsu pirmais mērķis. Tālāk attiecībā uz otro mērķi. Pārstrādātajā direktīvā mēs ierosinām noprecizēt atsevišķas normas, kā arī vienkāršot administratīvo saistību realizēšanu un īstenošanu. Un mēs eh, vērsāmies pie parlamentu un padomas pilnvarot komisiju, lai mēs varētu vienkāršot direktīvas piemērošanu tādās jomās kā uh, iekārtas kurās ar programmatūru iespējams mainīt to funkcijas, kā arī, lai risinātu savietojamības jautājums ar aksesuāriem, kā es pieminēju iepriekš, piemēram, šos telefonu lādētājus, kā arī attiecībā uz direktīvas aptvērumu, u, izslēdzot no tā uh, uztvērējus un iekļaujot tikai aprēdes iekārtas. Uh, Tā kā minētās problēmas nebija tieši saistīts ar direktīvas darbības jomu, tātad tas ir otrā problēma grupa. Mēs ierosinājām izveidot vienotu pieprasījumu centru izmēģinājumu licencēm un Mēs izstrādājam rīcību plānu, lai uzlabotu sadarbību starp regulējošām iestādēm, uzraudzības iestādēm, standartizācijas iestādēm, tad visām, kas ir iesaistīts uh, eh, regulējumā un ieviešanā. Tagad varam pāriet pie likumdošanas priekšlikuma. Tātad, kāds ir galvenās izmaiņas? Tad nākamais slēdz lūdzu. Tātad pirmā joma, svarīgākā joma, kur notika izmaiņas, ir saskaņošana ar jauno likumdošanas ietvaru. Konkrēti tika izmainīts definīcijas, eh, operātoru pienākumi, kā arī veidi, kā notiek atbilstības novērtēšana un kā notiek paziņošana atbildīgajām iestādēm attiecībā uz darbības jomu. Uh, parādījās jauna definīcija, kas ir radio iekārtas, ietverot tikai tās iekārtas, kas ir paredzētas pārraidēji un kas izmanto uh, radiofrekvences. Tālāk nākamā joma, kur tika izdarīts galvenās izmaiņas, tas ir trešajā pāntā. kur ir paredzēta iespēja pieņemt likumdošanu attiecībā uz savietojumību ar aksesuāriem. Jaunās direktīvas ietveros piektais pāns ir tas, kurš paredz iespēju reģistrēt, īpaši atsevišķi reģistrēt iekārtas un tālāk eh, precizējums par to, kā šī direktīva direktīva sasaucas ar likumdošanu par uh, radiofrekvenču izmantošanu, kā arī administratīvo pienākumu un procedūru vienkāršošanu. Un visbeidzot, saskaņošana ar Lisabonas līgumu un uh, lūgums piešķirt īstenošanas pilnvaras komisijai attiecībā uz 8. panta 3. punktu un 10. panta 9. punktu, un deleģēto pilnvaru piešķiršanu komisijai attiecībā uz to, kas ir paredzēts 2. panta 3. punktā, 3. panta 3. punktu, kur iet runa par iekārtu kategorijām, kas jāidentificē, un uz ko attiecas īpašas prasības, 4. panta 2. punkts, kur ir normas par radio iekārtām, kur funkcijas iespējams mainīt ar programmatūru, un 8. pānt otrais punkts, kur iet runa par radio iekārtu reģistrēšanu, ja tas attiec uz atsevišķām kategorijām, uz konkrētām kategorijām. Tātad, īsumā, tas būtu rezumējums par galvenai politiskajiem pasākumiem vai galvenajiem aspektiem, kas atšķirs no patreiz spēkā esošās direktīvas. Mēs esam gatavi sniegt arī detalizētākus paskaidrojumus eh, par šo priekšlikumu jebkurā brīdī, ja jūsu komisija to vēlas. Paldies! Well, Liels paldies, ka mums nav atlicis daudz laika, bet tiešām bija ļoti labi, ka mēs varējām tik precīzi izsekot šai informācijai. Un tagad Vailera skundze un, protams, Hēna referenta arī varēs izteikties un uzdot konkrēts jautājums, bet kopumā mums ir kādas desmit minūtes, bet noteikti Vailera skundze varētu tagad paust savu reakciju un pastāstīt par tiem punktiem, kas viņai ir svarīgi. Jā, paldies priekšsēdētāji! Es arī nezinu, kā tagad šī lieta turpināsies, jo pirmā lielā diskusija mums nav iespējams diskutēt tagad nopietni, bet taču ir ļoti svarīgi, lai mums būtu šī ziņojums jau būs tapis. Jo, protams, politiski tā e, it kā nav sarežģīta e, direktīva, bet tai pašā laikā tehniski tā ir sarežģīta, bet tā ietekme uz iedzīvotājiem arī milzīga, un varbūt mēs līdz galam pat nesaprotam. Tāpēc arī liels paldies komisijai par to, ka tā ir apkopojusi tagad uh, informāciju. Vēlos arī teikt kolēģiem, kas interesējas par šo tēmu, ka viņi varētu izlasīt uh, apkopojumu, kas ir šim ietekmes izvērtējumam. Tiek runāts par dažādiem pasākumiem no A4 līdz C1 un tā tālāk. Nu jā, varbūt mēs līdz galam nesaprotam, par ko ir runa, bet politiski mums ir jāskatās. Bet parasti ir tā, ja esošais normatīvais akts tiek vienkāršots, pielāgots aktuālajām tiesību normām un tehnoloģiskai attīstībai. Un tā tas ir tieši šajā gadījumā. Man, manai politiskai grupai ir ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināta uh, patērētāja tiesība aizsardzība. Un tieši tādēļ, ka tirgu ir daudzi produkti, kas neatbilst uh, prasībām, tā, tad ir ļoti svarīgi saprast, kādi ir tie citi standarti. Mēs arī uzskatām, ka ir pareizi, ka novērtēšanas procesā tiks uh, iesaistītas arī patērētā tiesībā sardzības organizācijas. Es domāju, ka labāk būtu jau tagad piesaistīt uh, datu aizsardzības uh, speciālista viedokli. Paralēli patērētāja aizsardzībai mums tikpat svarīgi ir praktisks risinājums, un man ir svarīgi šeit pateikt, ka mēs runājam par uh, normu vienkāršojumu. Te ir eh, daži administratīvie priekšlikumi un sarežģīti aspekti, kas pagātnē bijuši spēkā un kas īstenībā uh, nevarēja atbilst situācijai, kas ir izveidojusies, tāpēc arī nevarēja tikt ieviesti. Ir vēl divas lietas, par kurām ir jādiskutē. Pirmkārt, darbības joma. Mēs Un redzēsim, protams, cik tālu mēs vēl īstam šajā jautājumā. Un otrais jautājums ir saistīts ar reģistrāciju. Ir ļoti svarīgi pateikt, ka reģistrācija nenotiek automātiski, un mums būtu nepieciešams vēl turpināt pētīt šo aspektu. Un man ir skaidrs, ka ir uh, dažas ražotāja asociācijas, kas um, nereģistrē vai arī nepiesaka savu aprīkojumu Bet tad mums ir nepieciešams līdzsvarotā veidā šo jautājumu risināt. Jautājums par delģētiem aktiem, par ko runāja komisija. Es nesaku, ka mēs esam principiāli pēc, pre, pret delģētajiem aktiem, bet mums ir te trīs jautājumi. Jo, protams, komisijas pilnvaras un dalību valstu pilnvaras mums ir nepieciešams šeit pārbaudīt, kāda kompetence ir katrai iestādai. Atbilstības deklarācijas pienākums, atbilstības deklarācijas tulkošanas pienākums, par to arī vēl ir nepieciešams diskutēt, kā arī to, lai būtu saikne ar citām direktīvām, par kurām šobrīd tiek diskutēts, piemēram, Roitovas kundzes ziņojums, kas arī ir saistīts ar šo jautājumu. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaskaņo, piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar radiofrekvencēm. Šeit, protams, ir zināma saikne, un līdz ar to jānodrošina savstarpējā uh, normu atbilstība. Nākamais aspekts ir uh, atgriezniskā saikne, uh, jo, protams, skaidrs, ka tur, kur tiek izmantoti, izmantot aparatūra, tur mēs varam arī saņemt informāciju par to, kas labi funkcionē un kur iepriekšējā direktīva nav bijusi pietiekami efektīva. Nu, ko es varu rezumēt? Jā, ka politiski uh, Nu jā, varbūt mums nebūs. Nebūs tik sarežģīti no vienas puses, mēs varam tagad teikt, ka mēs pieprasīsim no ražotājiem, lai viņi saražotu preces, kas pakļautos vienādiem tehniskiem standartiem. Varbūt politiski tas būtu izdevīgi. Bet visi, protams, ir par to, lai pērkot jaunu uh, mobilo telefonu vai arī kādu citu portatīvo ierieci, lai nebūtu vairs jādomā par to, ka man ir vajadzīgi tagad desmit lādētāji, ka lai būtu viens, tas, protams, patērētājiem ir ļoti labi. Bet te pašā laikā ir svarīgi, lai būtu iespēja viegli un vienkārši izmantot visas elektriskās preces, sākot ar tālvadības pulti līdz elektroniskai uh, zubu birstei. Tas ir mūsu svarīgākais, lai būtu viegli izmantojami. Paldies! Jā, uh, Mani tieši <laughs> interesētu, kā tas būtu, ja mēs apvienotu tālvadības pulti ar uh, elektronisko zobbirstu, bet redzēsim. Tagad lūdzu nākamie runātāji. Runāsim arī par to, lai lādētāji būtu sastarpēji izmantojami. Vandenkampa konka. Priekšsēdētāji, liels paldies! Jā, es saprotu, ka mums šobrīd nav daudz laika. Man šķita, ka tā ir viena no iekšē tirgus pērlēm. Taču, skatoties uz to, kā tiek īstenot esošā direktīva, un te mēs varam redzēt šo informāciju no ietekmes izvērtējuma, tad, manuprāt, varam konstatēt diezgan zemus rezultātus. Vailers kundze ziņojumā noteikti būs informācija par to, ka varbūt mēs varam konkrētās lietas uzlabot. Pirmais solis, protams, ir uzdot jautājumus, jo šobrīd izskatās tā, ka mēs nevaram, nepalīdzam vienotajam tirgumam uzlabot savu darbību. Tas, ko Vaileras kundze runāja par reģistrāciju, par reģistrācijas sistēmām. Man jau šķiet, ka mums rodas risks, ka varbūt būs pat lielāks birokrātijas apjoms, jo Uh, tiek runāts par šo papildu reģistrāciju, varbūt labuma būt, būs mazāk nekā sloga. Nākamais aspekts ir produkti no trešajām valstīm. Un, ja mēs skatāmies uz veidu, kā tas šobrīd šī norma tiek prezentēta sastajā punktā, manuprāt, nav līdz galam skaidrs, par, uh, kā produkti no trešajām valstīm, no, no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, kā šīs valstis var, eh, kā šie produkti varēs iekļauties direktīvas darbības jomā. Nobeigumā man ir arī komentārs par uh, īstenošanas aktiem un delģietiem aktiem. Manuprāt, šeit var visu vienkāršot vēl lielākā mērā, vairākās jomās. Un, manuprāt, nav pat nepieciešams šeit iekļaut delģietos aktus. Piemēram, 4, 2 un 5, 2 punktos tur nav tāds nepieciešamības. Paldies, priekšādātāji! Mandes kungs, jūs izteiksieties? Jā, paldies! Vakar vakarā es uh, saņēmu norīkojumu kā ēnu referenti, references. Man uh, nebija iespējas vēl sagatavoties, bet, nu, jā, es tagad zinu, kā Žerārkundze mums ir priekšgalā. Un man ir jautājums pār izpratne jautājums, kas ir saistīts ar lādētāju standartizāciju. Tas, ko teica Tajānī kungs, kas ir komisārs, viņš teica, ka līdz eh, šī mēneša beigām uh, normas, normas, kas ir spēkā, vairs nebūs spēkā, un tad jautājums ir, vai mēs šajā direktīvā liekam šo normu. Un šobrīd komisārs teica, ka vai nu sistēma būs brīvprātīga, kā tas bija līdz šim, vai arī viņš nāks klajā ar normatīvo aktu, ar ko viņš uzspiedīs šo normu. Tas ir mans jautājums. Tad, tad kur? Nu, priekšstādētais. Nu jā, varbūt nam, mums šobrīd nav pārāk daudz laika, lai paustu uh, visus viedokļus, un es nezinu, vai Žerār kungs varēs atbildēt uz visiem jautājumiem. Noteikti Vaileres kundze uh, uh, sarīkos sanāksmi visiem ēnu referentiem pēc iespējas ātrāk, un līdz ar to Žerārkungs arī attiecīgi varētu atnākt uz ēnu referentu sanāksmi un pastāstīt tur par daudziem no šiem jautājumiem. Vai jūs gribētu varbūt uh, izdarīt kādus uh, secinājumus vai kopsavilkumus? Jā, jo, protams, mērķis bija uh, prezentācija, bet mēs labprāt uzklausītu arī jūsu noslēgumu vārdus. Lielas paldies! Pagaidām man nav konkrētu lietu, ko es varētu teikt. Es varu visu izskaidrot, eh, kad pienāks laiks, kas attiecās uz mobilo telefonu lādētājiem, tad jā, pašlaik šī direktīvai ir eh, juridisks pamatojums, lai nāktu klajā ar likumdošanas regulējumu šajā jomā, ja tas ir nepieciešams. Paldies! Paldies! Liels paldies! Vaileras kundzes ziņojums tad nu ir eh, ceļā. Un te mēs jau to muļājam diezgan ilgi. Mums ir, ir arī jārunā arī par pieejamības jautājumiem eh, invalīdiem. Tas bija vispārīgo pakalpojumu direktīvā jau ietverts. Un arī par invalīdu pieejamību radio un telekomunikāciju iekārtām. Liels paldies! Tālāk ķersimies pie pēdējā darba kārtības jautājuma, kas arī ir prezentācija par ietekmes izvērtējumu par vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Un šeit mums ir komanda, kas strādā pie atzinuma jūri komitejai, un tur ir Gebhards kundze, Hans Pīters Mājers, Kreutzmann kungs, Foksa kungs, un es esmu gandarīts par šo, man liekas, ka Baronas kundze arī te ir, es nezinu, kurš mūs iepazīstinās ar pētījumu rezultātiem, nu, Baronas kundze ir ļoti smagi strādājusi komitejas sekretariātā, un tagad viņa um, vādā ietekmes novērtējuma nodaļu, un es domāju, ka mēs būtu ļoti priecīgi iepazīties ar secinājumiem, un pēc tam mēs labprāt paklausītos arī jūsu komentārus, un šī prezentācija būs interesanta. Varbūt mēs arī par visu nevarēsim izrunāt, bet eh, referenti mums varēs pastāstīt, ar ko mums jāskatās. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī par iespēju iepazīstināt eh, jūs ar mūsu darbu. Protams, eh, mēs eh, šo pašu prezentāciju sniedzām arī juridisko jautājumu komitejā, bet mēs saprotam, ka IMCO komiteja ir tā, kas lūdza mums veikt šo darbu kā pirmā. Tātad uh, veikt situācijas izvērtējumu, uh, īpašu uzsvaru liekot uz atsevišķiem jautājumiem komisijas ietekmes izvērtējumā par šo priekšlikumu. Tātad mūsu mērķis bija paraudzīties, vai komisija ir sniegusi tādu ietekmes izvērtējumu, kas ļauj parlamentu deputātiem un vēlāk arī Eiropadomēji izdarīt eh, secinājumus, eh, tātad, lai šī informācija būtu liederīga un ticama. Es izteikšos īsi, jo zinu, ka laika nav daudz. Un detalizētāka informācija var iegūt eh, no mūsu dokumenta. Viens dokuments tika publicēts uh, ļoti detalizētā veidā, un otrs dokuments ir ārējo ekspertu pētniecības e, ziņojums, tas ir Kovač e, kungs, e, profesors no Ljubļanas, un mēs uzdevām viņam jautājumus par ļoti tehniskiem aspektiem, un viņa darbu mēs izmantojām par pamatu tālāk mūsu darbām. Tātad šie abi dokumenti jums ir pieejami. Tātad par secinājumiem. Kopumā, ja lasīsiet šo ietekmes izvērtējumu, tad redzēsiet, ka tas vispār ir viens no labākajiem, ko komisija ir spējusi vispār sagatavot. Protams, ar zināmiem trūkumiem, bet tiešām ļoti labs, ja salīdzinam to, piemēram, ar komisijas vadlīnijām, kur ir atrunāta uh, Eh, kārtība, kādā ir jāizstrādā ietekmes novērtējumi, tad šis dokuments tiešām ir labs. Tur ir skaidra problēmas definīcija, tur ir dots atsaucis uz konsultācijām ar iesaistītajām pusēm un, tas patiešām ir retums, tajā atrodami, atrodamas kvantificētas aplēses par šī priekšlikuma izmaksām un ieguvumiem. Tātad no vienas puses eh, tā ir šī novērtējuma stiprā pustajā, pat laikā vājā vieta, jo šeit komisija izmantoja tos datus, kas bija tās rīcībā, lai eh, veiktu aplēses. Un par to es pastāstīšu sīkāk, jo tas ir centrālais punkts mūsu diskusijām. Galvenā koncepcija, kas tiek izmantota, ir tā saucamo transakciju izmaksas vai darījuma izmaksas. Ietekmes novērtējumā eh, šī ietekme ir nodefinēta kā nepārāk liela salīdzinājumā ar tām izmaksām, kas ir saistīts ar pārobežu tirzniecību un eh, kas izriet no atšķirībām eh, līgumu tiesībās. Tātad darījumos eh, starp eh, uzņēmumiem, patērtēm un uzņēmumiem uzņēmumiem ir šīs izmaksas. Un šīs izmaksas rada atšķirības tieši eh, saistību tiesībās. Mūsu mērķis bija parādīt, cik lielas ir šīs darījuma izmaksas, kas tiek nodefinētas šādā ierobežojumā, kā nepārāk lielas, uh, un kā šis priekšlikums ietekmēs šīs darījuma izmaksas, jo mūsu mērķis ir bijis samazināt izmaksas un palielināt ieguvumus darījuma dalībniekiem. Izveidojot harmonizētu vai daļai harmonizētu sistēmu. Jebkura sistēma, pat ja tā ir uh, izvēles sistēma vai fakultatīvā uh, sistēma, tad tā radīs papildus izmaksas jau esošajām. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai at, mēs atrastu zelta vidusceļu starp tām darījuma izmaksām, kas ir spēkā tagad un kas varētu rasties pēc šī instrumenta ieviešanas. Tātad, kā komisija veic aprēķinus? Nu, un te ir galvenā problēma, kas mums ir ar šo ietekmes novērtējumu, jo dati, kas tika izmantoti aprēķiniem, ir ņemti no trim avotiem. Viens no tiem ir Eirobarometrs, un Otri divi ir nelieli pētījumi. Viens ir MVU uh, paneļa pētījums, un otrs ir MBT panelis. Un uh, šajā dokumentā ir teikts, ka šie pētījumi nav pietieka statistiski reprezentatīvi Eiropas mērogā. EBT un uh, MVU paneļi norāda, ka uh, darījumu izmaksas pārobežu tirzniecības gadījumos ietekmē atšķirības eh, saistību tiesībās, līgumtiesībās, bet cik lielā mērā to nav iespējams aprēķināt. Eirobarometrs eh, dod ļoti ticamu vērtējumu, bet viņi, viņu uh, Statistika nav orientēta šim mērķim. Līdz ar to nav iespējams iegūt kvalitatīvas uh, atbildes. Jo aptaujājot respondentus pa telefonu, nav iespējams izdarīt uh, ekstrapolācijas uh, no iegūtajām, iegūtajiem um, datiem un informācijas. Zinātniski tas nav pieņemami. Tātad to mēs secinājām, un mēs neesam vienīgie, jo šo ietekmes novērtējumu arī citi ir smagi kritizējuši tieši šī iemesla dēļ. Tālāk mūsu nākamais jautājums bija, vai ir iespējams uh, kaut ko uzlabot, un vai ir iespējams uh, precīzi aprēķināt uh, darījumu izmaksas. Mēs neesam ekonomisti, tādēļ mēs vērsāmies pie ārējiem ekspertiem Eh, viens bija eh, tiesību un ekonomikas eksperts, un mēs uzdevām jautājumus. Un viņi teica, ka ir iespējams uzlabot komisijas aprēķināšanas metodi, bet galu beigās tāpat nevarēs eh, neviens dot jums precīzu formulu, pēc kuras aprēķināt transakciju izmaksas jebkurš, kurš eh, nāks lajā ar šādu formulu, būs nākamais eh, Nobel balvas ieguvējs ekonomikā. Tātad mums ir ietekmes eh, novērtējums, kas izklausās ļoti ticams. Tajā ir skaidrs indikācijas un dažas kontraindikācijas tam, ka šis priekšlikums varētu pozitīvi ietekmēt um, darījumu izmaksu samazinājumu pārobežu tirdzniecībā, bet nav iespējams dot precīzus aprēķinus. Varbūt komisijai to vajadzēja arī skaidrāk norādīt savā ietekmes novērtējumā, uh, pasakot, ka dati nepastāv un komisijai varbūt nevajadzēja radīt maldīgu priekšstatu, ka e, šādi aprēķini ir iespējami un ka šie aprēķini ir kaut cik precīzi. Paldies! Good. Well, thank you very much. Jā, paldies! Paldies par ļoti skaidru paskaidrojumu, un es skatos, ka kāds kolēģis, kas kādreiz e, daudz ir apmeklējis arī mūsu komiteju un joprojām to dara, un tagad lūdzu uh, referentu var izteikties, un redzēsim arī, kā mēs uh, turpināsim strādāt. Tagad lūdzu Gebhārdas kundzi, jūs būsiet pirmā, tad Maiera kungs. Un tad jā, citi referenti arī gribētu uzteikties. Ēnu referentu lūdzu. Gebhārdas kundzi. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies par to, ka jūs izdarījāt ļoti labu darbu. Un man, man vienmēr ir interesanti redzēt, ka jūs strādājat ļoti labi un ka jūs izmantojat arī speciālistu zināšanas no, āri, no ārpuses, ja tas ir nepieciešams. Un es domāju, ka no tā, ko jūs mums pastāstījāt, var secināt, ka metodoloģija, ko izmanto Eiropas komisija attiecībā uz ietekmes izvērtējumu, īstenībā ir labāka nekā standarta metodoloģija. Man šķiet, ka tas ir ļoti labi. Taču, kas man interesē vēl vairāk, ir saturs un secinājumi, un uz kā pamata secinājumi ir izdarīti. Un šeit ir viens no diviem svarīgākajiem punktiem, kas ir saistīti ar šo opciju sistēmu, respektīvi transakcijas izmaksas, kā, kurām ir jāiet uz leju, kā arī, kā arī jautājumi, kas ir saistīti ar produktu izmaksām un uh, mū, informāciju mūsu iedzīvotājiem. Jā, nu jūs jau pieminējat, ka mums obligāti jābūt Nobelprēmijas laureātam, kas varētu mums pateikt, kā transakcijas izmaksas būtu, būtu aprēķināmas, un es skatos, ka daudz uzņēmumi paši nezina. Viņi nemāk aprēķināt nemaz. Un Tieši šeit ir tā saikne ar ietekmes izvērtējumu. Otrakārt, otrais lielais arguments, un Varoņakas kundzes eh, dokumentā tas ir arī iekļauts, tas ir jautājums patērēt par, par cenām patērētājiem. Bet šeit es vēlos uh, atkārtot to pašu, kas ir teikt 107 Uh, lapusē Eiropas komisijas uh, ietekmes izvērtējumā, tad pati komisija saka, ka ar palielināto konkurenci mēs varam rēķināties ar to, ka uh, no 0,04 līdz 0,07, pat atkārtošu 0,04 līdz 0,07. Šāds varētu būt patērētāja cenu samazinājums. Ja šāds ir arguments, lai varētu ieviest sistēmu, tad, manuprāt, tas ir uh, pilnīgi smieklīgi. Mēlos arī pacitēt to, kas ir teikts 26. lapusē. Tas ir saistīts arī ar mūsu, mūsu dienestu teikto, izvērtējot datus, ko sniedz Eirobarometrs un citas aptaujas iespējas, mēs uh, nevaram izdarīt secinājumus, un atkal un atkal tas tiek pieminēts, un ka joprojām uh, ir uh, zināmas šaubas par to, vai tie labumi atsvers tos mīnusus, kas ir, kas iekļaujas šeit. Tā tad mēs šeit runājam par patērētāju tiesībām. Jā, un uh, daudzos gadījumos ir pilna harmonizācija, bet Eiropas komisijas priekšlikumā uh, daudz aspekti, kas ir saistīti ar patērētāju aizsardzību, kas ir pilnībā harmonizēti, tagad atkal uzspēlt šajā opciju sistēmā, Un šeit mēs runājam par Eiropas tiesībām un uh, nacionālām tiesībām, un šeit tas viss vairs neparādās. Tas nozīmē, ka pēkšņi mums ir trīs sistēmas. Ja tā jūsuprāt ir tiesiskā paļāvība, nu, atzīšos, ka es nevaru tam piekrist. Jo mēs esam tie politiķi, kurus interesē tiesiskā paļāvība. Vēl viena lieta, par ko es labprāt runātu, jā, man, protams, būtu vēl ko teikt, bet es saprotu, ka laika ir patlicis ļoti maz. Mēlos atsaukties uz uzklausīšanu, kas notika vakar attiecībā uz pakāpojumu direktīvu, un tas, ko teica Pelgmana kungs vakar, viņš teica, ka viens no mīnusiem, kas šobrīd mums ir attiecībā uz uh, eh, pakāpojumiem un uh, un iekšējo tirgu, viņš pieminēja tieši par tiesību normu dažādību. Viņš arī ieteica, ka mums ir jāstrādā harmonizēšanas virzienā, un tieši tādēļ tas, ko saka mūsu speciālisti, tas mums noteikti jāņem vērā. Un mēs šeit nerunājam par sociāldemokrātisko institūciju, bet drīzāk par liberālu uh, Viņi saka, ka harmonizācija ir svarīga lieta. Nu, ja jau viņi to saka, tad mums būtu nepieciešams pieturēties tieši pie šāda viedokļa. Un tad jautājums ir, kas ir saistīts ar digitāliem produktiem. Tur noteikti ir milzīga iespēja. Tur dalība valsts vēl nav izstrādājušas tiesību normas, daudzos gadījumos šeit mēs varam izstrādāt Eiropas tiesību normas. Un tas ir tas, ko es gribētu, un tas ir arī mans priekšlikums mūsu komitēja. Paldies! Lūdzu, Maira kungs, vai jums būtu ko teikt? Jā. Lai gan mums ir uh, tik maz laika, es tomēr gribētu izteikties. Jautājums ir tā, ka mūsu priekšsēdētājs uh, runāja par to, ka jā, pilna harmonizācija ir vajadzīga. Uh, Bet es nezinu, ja mēs tiešām būtu mums cilvēki tik ļoti laimīgi, ja mēs eh, Lielbritānijai, piemēram, nodrošinātu pilnu harmonizāciju attiecībā uz komerctiesībām. Kopumā mēs šodien runājam par saturu, un viena lieta, manuprāt, ir absolūti skaidra. Mēs šobrīd vērtējam ietekmes eh, izvērtējumu, kas mums ir pieejams problēmas ir nosauktas vārdā, un manuprāt, viss ir skaidrs, ka komisijas analīze e, šobrīd ir pieņemama, jo, jo tas ir viss, ko viņi var izdarīt, tāpēc, viņ, nu, viņiem nav iespējams uh, kvalitatīvāku analīzi nodrošināt. Un, manuprāt, tas ir absolūti skaidrs. Šobrīd nav iespējams kvalitatīvāk izanalizēt, tāpēc mēs nevarētu tagad no komisijas pieprasīt ko vairāk nekā ir iespējams faktiski un zinātniski. Un, manuprāt, ir absolūti skaidrs, ka transakcijas izmaksas kļuvušas šobrīd dārgākas, un ja notiek pārobežu uh, transakcijas, tad ir uh, vēl dārgāk šīs izmaksas nekā valsts iekšienē. Un ir gadījumi, kad mūsu iedzīvotāji mēs varētu šeit panākt drīzāk to, ka tiktu ieviestas normas, kas jau ir pieņemtas. Piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar uh, nelielām prasībām, bet ir jāsaprot, ka transakcija izmaksas nav vienīgais iemesls, kāpēc uzņēmējiem ir grūti uh, darboties pārrobežu cirdzniecībā. Tas nav vienīgais, bet tas ir viens no iemesliem. Bet viena lieta, ko es vēlos teikt, ka daudzos gadījumos šeit ir psiholoģiskie iemesli. Kaut vai jautājums par to, ka es varētu izmantot kopīgās uh, komerctiesībās, tad, manuprāt, šī doma jau pati par sevi varētu būt ļoti veiksmīga. Jautājums, manuprāt, drīzāk ir par to, vai patērētais iepērkas ārzemēs, tāpēc, ka viņi ir vai nav informēti par tiesībām, bet varbūt arī tas, ka arī uzņēmējiem ir jābūt iespējai ja, iepirkties citās valstīs. Jā, un, protams, katrs no jums varētu pamēģināt. Pamēģiniet, piemēram, internetā, varbūt ne ar savu uzvārdu, bet, nu, izdomāt kādu jaunu citu un nopirkt kaut ko jau, citā dalību valstī, tīpaši, varbūt, jaunajā dalību valstī. Un jūs redzēsiet, ka tas nemaz nav iespējams. Mums ir iekšējais tirgus, un mēs tagad atrodamies iekšējā tirgus komitejā, tad, protams, jautājums ir par to, ka iekšējā tirgu ir tā, ka jābūt pilnīgi uh, pilnīgi visur iespējam iepirkties, un tā ir tā mūsu pamatlieta. Un ja ir iespēja izdarīt pirkumu, tad otrais aspekts, protams, ir kādi ir nosacījumi un kādi ir uh, atteikšanās nosacījumi. Tas ir pirmais solis, un pēc tam būs, protams, otrais solis. Un par otro soli runājot, manuprāt, šeit ietekmes izvērtējums ir ļoti veiksmīgs. Tad, kad mēs mūsu uzņēmējiem varam samazināt transakcijas izmaksas, tad, manuprāt, varēsim panākt arī labāku risinājumu iekšējā tirgu. Tas ir jāpasaka, un, protams, mums priekšā vēl ir laiks, lai mēs varētu turpināt diskutēt par šiem jautājumiem. Paldies! Ir viena lieta, ko es gribētu precizēt. Es esmu runājusi nevis par pilnu harmonizāciju, bet par harmonizāciju. Jā, es tieši gribēju atgriezties pie šī jautājuma, saka priekšsēdētājs. Labi. Un Belingerca kungs uh, ir ieradies komitejā, bet, diemžēl, es uh, aizmirsu viņu sveikt, bet tagad lūdzu ļausim izteikties mūsu deputātiem un tad jums, Belingerca kungs. Uh, ēnu referenti būs pirmie un Kraucmana kungs. Jā, paldies! Jā, harmonizācija vienmēr ir ļoti laba lieta, bet kā parasti vēlns ir meklējams detaļās. Jautājums vienmēr ir par to, kādā līmenī notiek harmonizācija, augstākā līmenī, zemākā līmenī, un no tā būs atkarīgs arī, kā tas ietekmēs mūsu e, iedzīvotājus. Jo parasti ir tā, ka ja harmonizācijas līmenis iet uz leju, Tad uh, tiek runāts par to, ka varbūt mūsu iedzīvotāji vairs nebūs pasargāti, un šeit, protams, atkal ir jautājums par to, kuras, uh, kura tiesību sistēma ir labāka vai nu, kon, uh, uh, vai nu precedentu tiesības, vai arī civiltiesību sistēma. Un uh, ja mūsu mērķis ir nodrošināt lielāku harmonizāciju. Tas, ko pieminēja Gebhardas kundze, mēs saprotam, ka harmonizācija nav panacēja pati par sevi. Mūsu mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem izdevīgāku uh, iespēju iepirkties, tad transakcijas izmaksām ir jābūt zemākam, bet pats svarīgākais ir uzticībā, jo savādāk neviens negribēs izmantot šo pakāpojumu. Un uh, jautājums, protams, ir saistīts arī ar garantijas tiesībām, jo varbūt kāds teiks, ņemot vērā to, ka es gribu pilnu garantiju, tad varbūt man ir vieglāk iepirkties pie kāda vietēja pārdevē. Vēlos arī pateikties komisijai par to, ka tā ir strādājusi nopietni, bet, protams, nav viegli par visiem šiem jautājumiem diskutēt un nevar, protams, par pilnīgi visām lietām diskutēt un, protams, ja transakcijas izmaksas būtu tikai nulle, tad būtu cita lieta, bet te pašā laikā atceramies, kādi būs risinājumi. Zini, ka Vācijā daudz ir pret Bet, protams, nevienam jau neliek izmantot šos priekšlikumus, un noteikti tas ir mēģinājuma vērts. Un viena lieta, ko es vēlētos teikt, ir tas, ka iekšējo tirgu mēs varētu ar šiem pasākumiem stiprināt, mūsu patērētājiem arī palīdzēt, piedāvāt viņiem izdevīgāku, izdevīgākus pakāpojumus, lētākus pakāpojumus, un ja mēs šeit runājam par kopīgām uh, komerc eh, tiesībām, un ja mēs skatāmies uz šo situāciju, tad, protams, ir, nu jā, tiek runāts par to, ka varbūt pāris uh, lapusēs varētu šo problēmu risināt. Bet, nu, protams, mēs šeit runājam par milzīgu darbu un ka mums ir nepieciešams par šo jautājumu nopietni runāt, un jautājums vienmēr ir par to, vai mēs varam atteikties no tā, kas ir labi zināms, lai uh, pieņemt varbūt kaut ko jaunu. Un uh, mūsu iedzīvotājiem varbūt nebūs nemaz tik viegli, jo viņiem arī ir svarīgi izmantot to, pie kā viņi jau ir pieraduši. Paldies! Jā, mēs jau esam iztērējuši visu šīs sanāksmes laiku, līdz ar to kolēģi lūdzu runājiet īsi. Skaidrs, ka mēs tagad sākam diskutēt, Rulleres kundze, runāšu pavisam īsi. Pirmkārt, Vēlos pateikties parlamenta dienestiem. Vēlos arī aicināt komisiju izdarīt secinājumus. Tātad, kad tiek, saņ, kad tiek doti skaitļi, komisija būtu uzmanīgāka. Jā, mēs tagad redzam, ka mums ir dati, kas nenodrošina pietiekam pārstāvniecību. Un, kad pētījumos notiek šī reprezentatīva statistika, tad, manuprāt, mums daudz kas pietrūkst jābūt pietāk, pietiekami nopietni noskaņotiem, lai nesanāktu tā, ka mēs pārāk daudz gaidām, bet pēc tam to nemaz nevar sasniegt. Tāpēc mans ieteikums būtu strādāt nopietnāk ar ietekmes pētījumiem. Runājot kopumā par vispārīgo diskusiju, ir tā, ka mēs joprojām esam skeptiski noskaņot Kreutzmana kungs. Mēs esam skeptiski noskaņot par to, ka šis režīms varētu ko sasniegt. Un Mēs noteikti uh, gribētu labāk tā, ka komisija pagaidītu, uh, kāda būs panākumi no patērēta aizsardzības direktīvas, un tikai tad darītu nākamos soļus. Berengara kungs, varbūt jūs varētu mums pastāstīt par to, kādi jūsuprāt būtu nākamie soļi šajā problemātiskajā dosjē. Liels paldies par to, ka jūs man devāt uh, vārdu šodien šeit. Esmu ļoti priecīgs par to. Es gribēju pateikt tikai vienu lietu komisijā. Komite, Juri komitejā vakar mēs nācām klajā ar savu ziņojuma projektu par šo jautājumu. Šīs ziņojuma projekts balstās citu starp uz ietekmes izvērtējumu un, protams, arī uz komisijas priekšlikumu. Mēs piedāvājām veselu virkni grozījumu un rezultātā, ja mūsu ziņojums tiks pieņemts, tad komisijas teksts tiks radikāli mainīts, jo mēs esam pārliecināti, ka šim tekstam ir ļoti daudz trūkumu. Uh, taču mēs turpinām virzīties pa Lībes komitejas iezīmēto taciņu un gribam izvēlēties fakultatīvo instrumentu, jo harmonizācija jau ir panākta. Patērētāju direktīva jau to ir panākusi, bet tas ir nepietiekams minimums. Šodien uh, patērētāju aizsardzība pārrobežu tirdzniecībā ir ļoti vāja, jo mēs vienkārši runājam par šo situāciju, bet nepadarām patērētājam plašāku tirgu pieejam, jo tas jau arī ir patērētāju tiesības piekļūt plašākam preču klāstam, ja mēs nestrādāsim pie. Uh, pie tā vēl vairāk, nu, ziniet, mēs te nostāsimies uz ceļa, kam vispār nav nākotnes. Ir ļoti svarīgi, lai abas komitejas turpinātu strādāt kopā, lai nedarītu vienu un to pašu darbu. Mums ir jāskatās, ko dara viena un ko, darī, ko dara otri. Uh, Un mums ir jāpanāk labāki rezultāti nekā tieši šodien ir. Paldies, eh, Štenmājera kungs. Es ļoti atvainojos jums, bet mēs ar ļoti lielu interesi uzklausījām Belingera kungs. Es gribēju piebilst tikai Berlinger kungs. Es gribēju pateikt, ka vissvarīgākais grozījums ir, ka mēs esam ierobežojuši visu tikai ar līgumu no attāluma un tiešsaistē. Un piecus gadus mums ir pārbaudas laiks, un tā mēs varēsim saprast, kā viss notiek. Paldies, saka priekšstādātājs. Es jums godīgi teikšu, šī, iz, šīs izmaiņas ir ļoti būtiskas. Un transakciju izmaksas noteikti būs pavisam citas, un Man vislielākās bāžas jūsu ziņojumā rāda uh, procedūra, jo komisija te īsti nepiedāvā nekādus skaidrus risinājumus mums ir jārunā ne tikai par kaut kādiem instrumentiem, bet arī par to, cik šie instrumenti izmaksās. Un otrām kārtām man šķiet, ka ir ļoti svarīgi padomāt arī par to, cik daudz cilvēku izvēlēsies šo opciju. Patiesībā sakot, nav nekādu pētījumu par to, cik daudz cilvēku to varētu darīt. Varbūt mēs nekā nemaz neietekmēsim līdzekļus un ideoloģiski arī nav skaidrs par to, cik svarīgi ir šie līguma nosacījumi salīdzinājumā ar visu citu, piemēram, ar transakcijas izmaksām. Jo, ziniet, komisijai pieejamie dati ir nu, tādi diezgan um, teorētiski. Un, protams, ka laiks ir um, gājis uz priekšu, un es esmu pārliecināts, ka Gebhards kundzei ir taisnība ka ir veikti pētījumi un iespēja, ka mums būtu harmonizēta. likumdošana nenozīmē pilnīgu harmonizāciju. Un man šķiet, ka mums vajadzētu saprast, vai mums ir vajadzīgs vēl kaut kas, Mums varbūt vajadzētu tādu kā standārta līgumu mm, tieši saistas transakcijām. Un mēs visi varētu pastīties uz šo standārtu līgumu un tad un uh, to, cik tas maksātu. Nu, tā būtu skaidra alternatīva. Jo standarta līgums būtu vērsts tikai uz tiešsaistes transakcijām. Taču tie ir tikai mani komentāri, pat ne kā ANU referentam, bet kā priekšsēdētājiem, un es ceru, ka referents to ņems vērā. Es vēlētos pateikties visiem, un, uh, uh, kas strādāja pie šī ziņojuma. Paldies Bellinger kungam, mēs uh, gaidīsim jūsu ziņojumu, un es ļoti jūs gaidīšu šo pēcpusdienu trijos šeit.